Dear colleagues, may you please take seat? Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Hmm, mums ir viesi šodien, bet varbūt vispirms pieņemsim darba kārtību. Paldies! Pavisam īsi paziņojumu vēlos apstiprināt, ka komitejas ārkārtas sanāksme notiks nākam pirmdienas vakarā Strasbūrā un darba kārtībā iekļauti AGS 2016 ziņojuma projektu izskatīšanu, tāpat arī attiecībā uz eh, pārvaldības eh, konsultatīvās eh, institūcijas izskatīšanu. Ejam tālāk pie trešā darba kārtības punkts. Sveicu šeit Marku Kārniju, Anglijas bankas pārst, pārvaldnieku, SB, Eiropas Sistemisko Risku kolēģijas priekšsarētāji pirmo vietnieku. Paldies, ka ieradāties šeit, e, atsaucoties uz mūsu ielūgumu. Kārnī kungs 2013. gadā stājās savā amatā Eiropas Sistemisko Risku kolēģijā. Turpinā, e, bija arī vicepriekšsēdētājs ESRB kuram eh, saskaņā ar noteikumiem ir jāprezentē parlamentam veidu, kā viņi plānoja pildīt pienākumus. Viņš arī ir Anglijas bankas pārvaldnieks, finanšu stabilitātes padomes eh, priekšsēdētājs. Vēlos arī uzsvērt, ka šeit viņš eh, šodien ir pildot savus pienākumus kā ERSB priekšsēdētāja pirmais vietnieks Viņam makroprudenciālās pāraudzības pienākumi finanšu sistēmu Eiropas Savienībā, lai mazinātu sistēmiskos riskus finanšu stabilitātei. Es tāpēc aicināšu deputātus koncentrēties uz tiem uh, tematiem, par kuriem uh, Kārnī kungs uh, ir atbildīgs parlamentu priekšā. Preventīva darbība finanšu risku mazināšanai kas ir jautājums, kas ir ļoti svarīgs mūsu komitejai. Un tas ir pietiekami plašs temats, kas ļaus deputātiem eh, diskutēt par plašiem jautājumiem. Kārnīkungs, gaidu tagad no jums jūsu sākumu uzrunu un saskaņā ar eh, pieņemto praksi piecu minūšu jautājumu tālāk. Lūdzu, Kārnīkungs, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Man ir uh, prieks uzrunāt jūs šeit, kā Eiropas Sistemisko risku kolēģijas priekšsarētāja pirmais vietnieks. Finanšu stabilitātes nodrošināšana prasa dinamisku risku izpratni, kur tas nepieciešams arī atsevišķu makroprudenciālu politiku koordinēšanu. Koordinēšanas pienākumi ir īpaši svarīgi, ņemot vērā, cik uh, unikāls ir iekšējais tirgus un cik lielā mērā tas ir integrēts. Pildot šo pienākumu, ERSB padara politiku daudz efektīvāk šajā jomā visā Eiropas Savienībā. Eiropas dalību valstu atvērtība atbalsta dinamismu, specializējoties tirzniecības jomā, veicinot lielāku diversifikāciju un risku uzņemšanos. Jauni tirgi nozīmē plašāku pieeju un e, lielāks apjom radīts ietaupījums. Tāpat e, tas piekļauj arī lielāku pakļautību triecieniem, eh, šokiem no ārpuses, un tas eh, var arī padziļināt šos, eh, šo triecienu spēks. RSB var palīdzēt izveidot noturību pret šādiem triecieniem un mazināt ar to saistītos riskus. Līdz ar to vēlos ieskicēt trīs RSB īpašos panākumus. Pirmkārt, Mēs esam veicinājuši spēcīgāks makrofinanciāls ietvars visā Eiropas Savienībā, konkrēti izdodot rekomendācijas, aicinot nacionāls likumdevējs izveidot savās jurisdikcijās uzraudzības iestādes makroprudenciālā politika īstenošanai. Tātad veicinot praktiskas informācijas e, apmaiņu, kā īstenot šīs jaunās pilnvaras e, rokas grāmatā ir apkopota labākā pieredze pa instrumentiem, eh, indikātori un juridiskie ietvari. Tāpat arī ir aprakstīta potenciālā blakus ietekme. Labākā prakse, ja tā netiek izmantot, tad eh, RSB var izmantot eh, sekundāru likumu došanu, eh, lai risinātu šādus jautājumus. Pagājušajā gadā RSB sniedza konsultācijas nacionālām makroprudenciālām iestādēm, kā veidot likmes precikliska buferu izveidēji Un līdz 2016. gada trešajam kvartālam tas arī tiks īstenots. Ar makroprudenciālas politikas aizsākumos eh, mēs palīdzam tai nobriest. Mūsu pētījumos ir izvērtētu eh, veidus, kā reaģēt uz eh, prociklisku darbību. Šogad esam izvērtējuši to, cik noderīgi ir makroprudenciālu buferu iekļaušanu kopējā ietvarā. Anglijas banka ir tieši sekojušiem norādījumiem, lai uh, varētu padarīt e, robustāku šo sistēmu. Viena no stiprajām pusēm RSB ir izmantot datus e, un veikt analīzi par visām ES dalību valstīm ir ievākti jauni empīriski pierādījumi, kas pierāda, ka banku piesaistīšanas šis leverage ratio ir kapitāla piesaistīšanas rādītāji eh, ir uzlabojušies. Mēs esam konstatējuši, ka Eiropā sistemātiski, ja sistēmiski svarīgas bankas ir mazāks pakļauts riskam. Uh, Apvienojot teoriju un pierādījumus, mēs varam parādīt, cik svarīgi ir dinamiska šī kapitāla piesaistīšanas eh, attiecības uzlabošana. Tāpat mēs esam eh, noteikuši labāko praksi un eh, makroprudenciālu perspektīvu izmantojam attiecībā uz to, kā šādas sistēmas uzlabošana var uzlabot labklājību ilgtermiņā. Uh, Attiecībā uz maksātspēju divi mēs esam izvērtējuši to, cik lielā mērā ilgtermiņa investori var eh, uzlabot stabilitāti sistēmā. Mēs varam nodrošināt lielāku eh, iegūmu ilgtermiņa eh, ieguldījumiem maksātspēju divi ietvaros. Makroprudenciāla perspektīva no mūsu iestādes var palīdzēt Eiropas Savienības iestādēm uzlabot darbu pie maksātspējas divi kopīga izpratne par riskiem ir eh, svarīga. Mēs piešķiram īpašu eh, nozīmību jaunu risku identificēšanai un izvērtēšanai. Mēs visi apzināmies, ka finanšu sistēmas struktūra kopš krīzes ir ievērojami mainījusies. Uh, praktiski visi neto kredīta eh, attiecību rādītāji ir obligācija tirgos eh, pieauguši 60% globāla līmenī un par 80% Eiropas Savienībā. Šīs tendences drīzāk turpināsies kapitāla tirgus savienībā attīstoties tālāk. RSB eh, veic noturīgā kapitāla tirgu atbalstīšanu tirgus likviditāte vispirms ir jānosaka un jāievāc konsekventi informācija eh, par tirgus finansēšanas eh, modeļiem. Mums šai ziņā ir unikāls eh, pilnvaras attiecībā uz informācijas ievākšanu no finanšu tirgus dalībniekiem visā Eiropas Savienībā. Un šobrīd mēs palīdzam tirgus veidotājiem un aktīvu pārvaldniekiem identificējot riskus saistībā ar tirgus likviditāti, darbu pabeigsim eh, kā plānots līdz 16. gadu vidum. Pētījumā skatīsim, kāda ir, eh, kāda ir ietekme uz likviditātes rādītājiem un vai atvērti fondi var ietekmēt eh, šo situāciju. 143 fondu izpētē, Anglijas banka konstatēja, ka šie fondi var likviditēt vienā dienā trīskārtīgu apjotu, apjomu eh, dolāros nominētu obligāciju tirgus apgrozījumu. Tādējādi mēs eh, varēsim sniegt labāku priekšstatu par situāciju. Mums ir arī jāspēj reaģēt uz situācijas attīstību esošie stres eh, testi bankām, pensiju fondiem var tikt papildināti ar jauniem pasākumiem. RSB eh, tāpat arī eh, no tirzniecības depozitārijiem apkopo informāciju, apvienojot nacionālo pieredzi ar unikālu piekļuvi datiem, iestādēm ir iespēja labāk izprast atrasināto, informā... atrasināto instrumentu miedarbību Nu, un saprast, kā darbojās viss sistēma. Tāpat var eh, centrāla eh, clearing house darbības eh, tikt labāk izpētīt. Vēl trešais veids, kā mēs darbojamies, ir vienota pieeja risku pārvaldīšanai. Dažos gadījumos Nepietiek tikai ar izpratni, iestādēm ir nepieciešama arī vienoti vērsties pret šiem riskiem. Mēs esam vienīgā vieta, kur ir pārstāvēts visas attiecīgās iestādes - centrālās bankas, vērtspapīru, uzraudzības iestādes, un mēs varam tādējādi izveidot labāko praksi un aktualizēt to. Piemērs ir meklējams eh, nekustamā īpašuma tirgū mēs pētījām, kā struktūrālās atšķirības ietekmē šos tirgus, gan attiecībā uz aizdevumu pieejamību, gan nodokļiem. Identificējām tos instrumentus, kā iestādes var mm, dažādos veidos riskus mazināt šajā jomā, tā skaitā ar eh, dažādu mm, instrumentu palīdzību. Pirmkārt, ir nepieciešama elastība, uh, kalibrētu makroprudenciāls instruments, un skaidrs, ka neviens eh, atsevišķies instruments nevar eh, atrisināt visus riskus. Un iekšē, iekšpolitika ir daudz eh, efektīvākā nacionālā līmenī, ja tiek kontrolēta arī blakus ietekmes. Mēs esam izveidojuši ietvaru, un tas tiks pabeigts līdz nākamam gada vidum Savstarpējīgums ir galvenais elements šajā ietvarā. Tādējādi nacionālām politikām būs e, lielāka ietekme. Un tā, ja tā balstās uz mūsu rekomendācijām, un tādējādi riskam pakļauti pasākumi e, būs ar savstarpēju pieeju. 69 reizes pagājušajā gadā un 173 reizes kopš CRR un CRD ieviešanas 2014. gadā tas ir ticis piemērots. Kaut arī daudzos gadījumos tie procesuāli, bet mēs redzam, ka aizvien vairākas valstu izmanto makroprudenciāls instruments. Izmantojot tādu clearinghouse principus, kas ir eh, pietiekami konsekventi saskaņot. RSB tāpat arī izvērtē veidus, kā nacionālās makroprudenciālās iestādes izmanto kapitāla buferus pret pakļautību riskam uh, ārpus e, e, Eiropas ekonomiskās zonas. Tādējādi tik stiprināta kolektīvā noturība pret e, globālo finanšu ciklu un ietekmes no ārpus Eiropas Savienības. Riski nekustamā īpašuma tirgos ir jāņem vērā pēdējos piecos gados sodi un sankcijas par pārkāpumiem bankām ir vērš vairāk kā 50 miljardus eiro tas tiešā veidā ietekmē reālo ekonomiku. 5% leverage ratio eh, varētu kopā veidot vairākus triljonus no aizdevumiem pieejamā finansējuma. Cilvēkiem mazinās uzticēšanās sistēmai, ja atkārtojās šādi pārkāpumi. Tāpēc ir jāveic pasākumi, lai atjaunot uzticēšanos. Vispirms ir stresa testos jau jānosaka šādi riski, uh, Anglijas banka ir sekojuši šiem ieteikumiem eh, nesenājos stresa testos, kur bija ietvērtas papildus 40 miljārdus eh, finansējumu sankciju sekšanai. Tāpat arī eh, RSB palielina individuālo atbildību, izmantojot atšķirīgu finansējumu principu atalgojumam un cits pasākums. Mums ir stingrākais um, atlīdzības izmaksāšanas modelis. Tomēr to visu apdraud uh, tā sauktais bonus cap. Attiecības ar fiksēto un mainīgo samaksu tiem, kas uzņemas riski, lielākajās uh, apvienotās karalists bankās bija 1 pret 3 šī attiecība. Tātad trīs saradaļas no atlīdzības bija pakļauts riskam, kas eh, izriet no individuālas eh, neatļauts darbības. Priekšsēdēs lūdzu runāt mazliet eh, lēnāk, lai tulki varētu tikt līdz. Jā, es atvainojos, es centos runāt ātrāk, lai ietaupītu laiku. Tātad, nākamgad, 20, kad uh, šis eh, bonus ierobežojums bija jāievēro, tad eh, attiecība krita līdz viens pret viens, neietekmēt kopā, kopējo atlīdzības apjomu. Finanšu stabilitātes eh, kolēģija iepazīstas ar datiem par pārkāpumiem un, ja nepieciešams, uz nākamā gada G20 samita sagatavos jauns ieteikums. Reformas kompensācijām ir nepieciešams RSB ziņojumos uztver, eh, uzsver to, ka ir jāsauc pie atbildības individuāli pārkāpēji. FSB apmainīsies ar pieredzi attiecībā uz to lomu, kas banku regulātoriem ir, lai eh, risinātu pārkāpumus. Apvienotajā karalistē mēs īstenojam uh, jaunu režīmu, lai nodrošinātu to, ka finanšu sistēmā e, atbildīgās personas tiks saukt pie atbildības par e, nespēju īstenot e, nepieciešamos noteikumus. Rīcības kodeks, ko es sastādīšu praktiķi šai jomā, nodrošina to, ka augstie standarti tiek saprasti. Noslēgumā visas dalībvalstis un visi Eiropas Savienības iedzīvotāji ir iesaistīti finanšu stabilitātes nodrošināšanā un ERSB mēģina nodrošināt pamatu šai sistēmai. Krīze labi parādīja, cik ātri risks var pārvietoties pāri robežām. Tas prasa jaunas reformas un jaunu pieeju rēģēšanai uz riskiem. Parlamenta vadībā un šīs komitejas vadībā šī reformu programma eh, tiks pabeigta Un ir jākoncentrējas uz šīs programmas īstenošanu, lai tā kļūtu pēc iespējas efektīvāk. Tomēr finanšu stabilitātes ilgspējībai ir nepieciešams stiprināt arī atsevišķo uzņēmumu lomu. Ir nepieciešama makroprudenciāla perspektīva ar spēju reaģēt uz triecieniem, vienalga no kurienes tie nāk, īpaši uzmanību pievēršot sistēmiski svarīgiem uzņēmumiem un stiprinot noturību, palielinoties riskiem. RSB eh, ir palīdzējusi dalību valstīm pildīt eh, šīs lomas, kā ECB priekšsēdētājs Dragi nesen sacīja šai komitejai, tuvākajā gada laikā RSB tuvākajā gadā eh, izvērtēs dalību valstu makroprudenciālās nostājas, lai uzlabotu risku uzraudzību un mazo procentu likumu ietekmi izvērtētu un, un veicināt pārēju uz eh, mazu oglekļu izmantošanu. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu jūs komentārus un jautājumus. Paldies. Kārnīgungam par šo ārkārtīgi interesanto uh, runu un stāstījumu pievēršoties ļoti būtiskiem un interesantiem tematiem par investīciju fondiem, par obligāto centrālu klīringu, par bonusu ierobežojumu un arī par dalību valstu makroprudenciālo attieksmu un novērtējumu. Un Tagad vārš, vārds runātājiem Burhards Balts. Es runāšu vācu valodā. Vispirms uh, pateicos par to, ka esat ieradies pie mums uz sanāksmi komitejā, to mēs augstu vērtējam. Un mēs varam arī jūs sveikt kā pagaidu prezidentu. Es gribētu jums uzdot uh, kā pārvaldniekam divus jautājumus. Mēs um, uh, pār, zinām, kā attīstās regulējums uh, es un pasaules finanšu tirgos un G20 tika nu pat apstiprināts jaunais tīleks standārts bankām un um, banku noregulējumā regulā ir paredzēts uh, cits standārts un emres standārts kvantitatīvie. Uh, minimālie standarti attiecībā uz 8% no bilances. Un jautājums, kā jūs prāt varētu šie divi standarti tikt izmantoti kop, kopā, kā tie miedarbotos. E, tālāk par e, obligāciju uzpirkšanas e, programmu un banku investīciju rādītājiem vajadzēja uzlaboties šīs um, uh, finanšu atbalsta programmas ietvaros. Es gribētu zināt, kā jūs vērtējat balstotos uz jūsu jau teikto, kā jūs uh, skatāties uz sistēmisko risku, it īpaši apdrošināšanas jomā. Paldies! Thank you very much. Um... Liels paldies. Jā, divi ļoti būtiski jautājumi. Tātad par tīlāks standartu es gribētu precēt, par ko vienojās uh, G20 uh, līderi. Tā, tie attiec uz 28 lielajām sistēmiskajām institūcijām, un šeit jāpanāk vienošanās no gan ASV, gan Ķīnā. Un uh, mērķis ir nodrošināt augstu uzticības līmeni uh, sarežģītām pārobežu operācijām, un tāpēc uh, tīlāks standārts ir sarežģītāks nekā MRAL, bet MRAL ir, varētu teikt, pakārtots, uh, tie, jaunais standārts ir pakārtots MLR sistēmai un apvienotā karalistē mēs ie, īstenosim tilāk īstenojot Emlar. Un mūsu konsultāciju dokuments par šo jautājumu tiks publicēts nākamā gada sākumā, un tas radīs lielāku skaidrību šai jomā. Tātad šeit ir runa par uh, lielāku institūciju skaitu, samērojot to ar uh, iestāžu, banka iestāžu sistēmisko raksturu. Tālāk. Uh, šeit runa nav tikai par iespēju absorbēt papildu zaudējumus, uh, ieviešot uh, šo standartu, bet arī uh, tas, ka iepriekš jau ir zināms, ka šie instrumenti ir uh, regulēti likumos, un uh, tas veicina stingrāku disciplīnu nozare. Otra, atbildot uz otro jautājumu, es sniegšu tādu vispārīgu atbildi, jo uh, tātad uh, centrālo banku īstenotā obligācija uzpirkšanas programma ir saistīta ar portfeļu bilances efektu. Tātad, ja uh, investori pārdod noteiktas obligācijas un ir uh, bez tam iegādājas riskantākus aktīvus arī ārvalstu atvis, aktīvus, tad uh, šeit ir saikne ar maiņas kursu. Nākamā runātāja Eliza Ferreira. Es runāšu angļu valodā, lai veicinātu saziņu. Pateicos, ka jūs esat pie mums ieradies. Jūs atgriežaties uh, Eiropas sistēmisko risku uh, kolēģis pirmsākumos uh, arī parlaments bija devis ieguldījumu šīs kolēģijas izveidē, referents savulaik bija Silvija Golāra, un mēs nedrīkstam aiz kokiem nepamanīt mežu, kad mēs vērtējam sistēmiskos riskus Eiropā. Šobrīd es gribētu zināt, vai Ehm, nevajadzētu vairāk pakavēties. Ehm, pēdējai sadaļai jūs runā par makroprudenciālo uzraudzību Eiropā, par kvantitatīvās ehm, stimulēšanas programmu un ar to saistītiem riskiem Un tas ir svarīgi, izmantojot apvienotās karalistes, ASV, Kanādas pieredzi, kā Eiropā pietrūkst šajā jautājumā otrkārt. Mēs jau strādājam pie kapitāla tirgus savienības, bet uh, kaut arī ir pieņēmti tiesību akti banku savienība vēl nedarbojas, tātad otrā un trešais posms šajā banku savienībā vēl nedarbojas, vai mums vajadzētu pāriet pie jaunu projektu, kamēr neesam pabeiguši iepriekšējo. Nākamais jautājums. Kā jūs vērtējat sistēmiskos riskus Eiropā atkarībā no tā, eh, kāds eh, būs lēmums apvienotājā karalistē vai nu palikt vai Eiropas Savienībā vai izstāties no tās. Protams, jūs uh, varat izteikties uh, tik lielā mērā, kā jūs vēlaties par šo jautājumu, bet vai tas ir sistēmisks risks vai uh, iespēja kopējai valūtai? Paldies. Atbildēšu vispirms uz pirmo jautājumu grupu par riska vidi. Tā, protams, nav unikāla Eiropas Savienības iezīme, tā Tādi pastāv arī ASV un citās attīstītās ekonomikās, kur uh, tiek uh, īstenots um, dažādas trajektorijas ekonomikas politikas pēc uh, krīzes ietekmēs, uh, miedarbojoties ar demogrāfiskām tendencēm un citiem faktoriem, Mm, liecina par to, ka ilgāku laiku saglabāsies zemes, zemes procentu likmes. Un pastāv risks, attiecīgi, ka varētu veidoties pārpalikumi noteiktās ekonomikās un finanšu sistēmās. Un tādēļ uh, ir jāīsteno uh, aktīva makroprudenciālā politika, jo eh, var eh, šie riski izpausties komerciālajos nekustamos īpašumos vai eh, mājokļu nozarē vai citviet. Jautājums, kā arī veidot noturību finanšu sistēmā vai nu uh, īstenojot vērtspapīrošanu vai piesaistot ilgtermiņa investorus, piemēram, apdrošinātājus. Tas viss ir svarīgi, lai ne tikai celtu labklājības līmeni, bet arī, lai stiprinātu noturību pret satricinājumiem. Nu, mm, tālāk atbildot uz jūsu jautājumu, es gribu teikt, ka ir nepieciešama gan banku savienība, gan kapitāla tirgus savienība, ka ir eh, jāturpina attīstīt banku savienības institucionālā struktūra. Tas ir ļoti būtiski. Uh, un tas ir jāveic ar apņēmību un atbilstošā veidā ir jāvirzās uz priekšu. Jāsaka, ka šī savienība ir viens ceļa posms un pastāv zināms risks, ja parādītos no jauna ārēja satricinājuma. Diskusijas par apvienotās karalistes un Eiropas Savienības attiecībām, nu, ban Anglijas bankas loma nav iesaistīties šajās diskusijās, bet gan strādāt ar pastāvošo sistēmu. Ir iespējams uzlabot uh, sistēmas efektivitāti, un tās ir uh, saistītas ar makroprudenciālās pārvaldības attīstību did a beautiful speech on the topic and we appreciate it. Augstu vērtējam par eh, jūsu, to, ka jūs pieturaties pie sarunas temata. Keja Svinvērna. Es gribētu jautāt par to, kā dublējas divi tiesību akti, samazinot sistēmiskos riskus derivātu tirgu un. un eh, finanšu uh, produktu tirgu. Tātad šeit uh, bāzeles trīs virošanas efekta aprēķina principi pieprasa, uh, lai uh, būtu pašu kapitāls saistībā ar noguldījumiem un šādas klieringa prasības jau ir spēkā ASV un to negatīvā ietekme jau izpaužas, ir dažas iestādes jau pārstājušas sniegt klieringa pakalpojums klientiem un vai jūs piekrītat, kas iz, situācija ir jāmaina, un ja Bāzeles komiteja nespēja vienoties, varbūt Eiropas Savienībai būtu jāpieņem vienpusēji lēmumu. Liels paldies! Jau sākumā gribu norādīt, ka mēs atbalstam centrālā klīringa stiprināšanas pieeju, jo tas stiprina uh, sistēmas noturību Otrkārt, ir ļoti, protams, ņemot vērā to, ka šis centrā, šie klīringa centri kļūst ar vien sistēmiskāki. Tas jāpatur prātā. Nākamais. Mēs eh, esam daudz strādājuši, lai izveidotu uh, starptautiskā līmenī stimulus uh, iestādēm uh, izmantot centrālā, uh, centrālā klīringa pakalpojumus. Un to var standartizēt. Un tādējādi var ietaupīt uz darījumu apjomu rēķina bet šajā procesā mums visiem ir jāatzīst, ka var ietaupījumus veikt uz uh, uzņēmēja darbības apjomu ne tikai šajos uh, klīringa centros, bet arī uh, klīringa pakalpojumu saņēmējiem, ja viņiem ir lielāks uh, ieguldījumu portfelis. Un tā tad, ja sviras uh, efekta koeficients ir ierobežots, tad mēs negūstam pilnu ieguvumu no šīs sistēmas. Mēs uh, s, s, stimulējam uh, tirzniecības koncentrāciju, bet samazinam daudzveidību un sistēmas uh, noturību pret satricinājumiem. Un tas nav labākais sistēmas pārvaldes veids Eiropā mēs uh, īstenojām uh, holistisku pieju sistēmai. Jautājums, vai ir jākoriģē šis viras efektu rādītājs vai nē, un šis uh, rādītājs ir publiski jāpaziņo, bet ar to nav saistītas regulatīvās prasības. Manuprāt, šis jautājums ir prioritāri jāizvērtē, lai nodrošinātu to, ka šāda uzņēmē darbība, kad pēļņas maža tiek uh, novirzīta uz klīringa uh, centru, nepalielina sviras efekta koeficientus. Bet uh, regulējumam starptautiskā līmenī ir uh, šādas uh, neparedzētas sekas un uh, Eh, tādēļ sistēma būtu jāpārskata. To varētu darīt Bāzeles procesa ietvaros, bet arī Eiropas līmenī neatkarīgi no tā, kas notiek Bāzeles komitejā. Un jāsaka, ka šis jautājums šķiet īpaši aktuāls ASV saistībā ar papildus eh, sviras efektu koeficientu, kas tiek piemērots. Silvija Gulāra. Paldies, eh, bankas pārvaldnieki. Esmu gandrīt, ka jūs esat klāt, jo ļoti svarīgi ir uzturēt šādu veidu dialogu, un es, tiemžēl, biju e SRB referente, līdz ar to jūs esat vērstotā upurē. Bet mums ir mazliet atšķirīgs jautājums. Pirmkārt, vai jūs uzskatāt, ka šī struktūra ir. Uh, labi aprīkota, lai stiprinātu Eiropas eh, balsi pasauli. Viena no opcijām bija dot Eiropai ieņemt savu rangu pasaules līmenī, un arī Burkhards Balts to runāja tilvāk sakarā par apdrošināšanu, ir lietas, kas konfliktē ar Eiropas eh, likumdošanu, kas varētu būt nozīmīgs. Un otrkārt, vai jūsu nav pārāk daudz SRB, jo tād, kad mēs to e, eh, izveidojām balstoties uz uz Lārozieru ziņojumu, mēs eh, nespējām pārskatīt visus nu, eh, noteikumus, bet ir pragmatiski runājot, vai jūs nedomājat, ka vajadzētu samazināt dalībnieku skaitu pie galda? Paldies, paldies, es atbildēšu um, angļu valodā, ja jūs neiebilstat. Es domāju, ka jautājums par SRB ietekmes maksimizēšana pasaulē ir iespējama divos veidos. Pirmkārt, veiksmīgi izmantot tās komparatīvās priekšrocības, ar kurām es runāju sākumā, kas ir praktiski unikāla iespēja uzkrāt datus no visas Eiropas Savienības no visplašākās finanšu sistēmas, bet arī to koordinētā veidā, kas um, nevienmēr ir iespējams citās lielās ekonomiskās sistēmās, piemēram, Savienotajās valstīs. Nevienmēr visi runā ar pārējiem tādā pašā līmenī un dato apmaiņa nenotiek tik ātri un efektīvi. Mēs eh, ar to cīnāmies arī manā dzimtajā in its creation, Parliament has given it. Kanādā. Un arī balstīšanās uz datiem starptautiskā līmenī ir ārkārtīgi efektīva. Mēs, kā SRB locekļi, mums tas ir. Mums tam ir jāpievērš pienācīga uzmanība. Tāpat arī mums ir jākoncentrējas uz citiem jautājumiem um, Has... Tas ir svarīgi Eiropai un starptautiskā līmenī. Bet mums ir jādomā par riska analīzi, kas ir satiecas uz vistuvāko nākotni, un es arī gribētu ieteikt to, ka šeit varētu apvienot dažādas tendences eh, regulatīvajā eh, reformā un izmaiņas finanšu tirgos un redzēt, kur ir neatbilstības, eh, dubultošanās un eh, trūkumi. Un to visu sakārtot. Domāju, ka eh, ietekmes maksimizēšanas ziņā Es uzskatu, ka SRB ziņojumi, eh, uz kuriem at, eh, ziņojumi par SRB no ECB puses palīdz veidot darba kārtību un strukturēt diskusiju. Vai mūsu ir pārāk daudz ESRB? Tas ir jūtīgs eh, jautājums. Es negribētu tagad ieteikt nevienu, kas būtu jāsvītro no sarakstā. ESB tāpat arī mēs esam septiņi oficiāli locekļi. Ir reģionālās grupas, kas eh, eh, kur locekļu skaits sasniedz 150 tie gan ir asociētie locekļi, un mēs strādājam tādā veidā, kā ir vadības komiteja, kuras sanāk kopā regulāri, notur telekonferences, bet tas ir mehānisms, kas strādā pie padziļināta dialoga par uh, E, sarežģītiem jautājumiem, un arī darba grupas, e, ko vada augstāka ranga darbinieki un pie kuriem mēs strādājam e SRB ietvaros, lai mēs varētu maksimāli veiksmīgi veidot savu darbu. Paldies! Nākošais runātājs Filips Lamberts. Paldies priekšsēdētāji. Sveicu mūsu vidū eh, bankas pārvaldnieki. Eh, Šobrīd norit COP21 un jūs nebūsiet pārsteigts, ka es runāšu turpinot jūsu sacīto septembrī eh, par lielo skaitu ar potenciāli iestrēgušajiem līdzekļiem Mēs varam redzēt risku, pat to kvantificēt, bet tālāk ar, kaut, eh, ar to kaut kas ir jādara. Un šajā sakarā eh, no jums, man likās, es sapratu, ka jūs atbalstāt brīvprātīgu atklāšanas mehānismu, bet vai jūs prāci ar to ir pietiekami, lai šo risku varētu pienācīgā veidā risināt? Varbūt vajadzētu sagatavot spēcīgākus instrumentus. Jūs, eh, kā es saprotu, nedomājat, ka mums vajadzētu likumdošanā to skatīt. Es gribētu dzirdēt vairāk jūsu viedokli par to, kā eh, mazināt finanšu stabilitātes risku, kas ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Paldies par uzdoto jautājumu un atsauci uz eh, runu. Kā jūs zināsit, viena no, argu, eh, viens no šīs runas argumentiem bija tas, kā izņemot eh, apdrošināšanas nozari, mēs vēl Mēs nespējam mainīt prudenciālo likumu došanu bankām attiecībā uz aizdevumiem nozarēm, vai tās būtu labvēlīgas vai nelabvēlīgas klimatrisku dēļ, jo šeit tāpat eh, iek eh, citi riski var izpausties dažādos laikos. Tas tad, kad mēs runājam par atklāšanu ņemot vērā to, ka viens no lielākajiem riskiem ir pārēj uz zemāku oglekļu ekonomiku, un to ietekmēs eh, eh, šī parlamenta, citu parlamentu pasaulē lēmumi par to, kā noteikt eh, konkrētus mehānismus, lai pārvaldītu šo pārēju, un, protams, arī to ietekmēs citi faktori, kā privātā iniciatīva, uh, tīri tehnoloģijas un inovāciju ziņā, bet eh, šī šādas atklāšanas eh, vērtībām ir divpusēja un arī FSB Maikla Blumberga vadībām mm, piemērotie spēki, kas attieksas uz e, dažādām jomām, tā skaitā uz privāto sektoru, e, nodarbosies ar to, ka veidos šādu atklāšanu, kas ir visaptverošā, atbildīga un efektīva un respektē proporcionalitātes principu. E, šādas atklāšanas vērtība ir divpusēja. Viena no lietām attiecas uz um, oglekļa pē, Uh, oglekļa pēdas uh, izpaušanu, kas var vienos gadījumos būt nozīmīgi citos. Nē, bet mums ir jārīkojas konsekventi un jāspēj salīdzināt, kas kurā gadījumā ir būtisks. Tāpat arī jāskatās, ir kāda ir uh, uzņēmuma stratēģija šo pēdu mazināt. To varētu skatīt dažādos veidos un es gribētu, lai attiecīgā darba grupa to definē. Taču ņemot vērā NDC, jeb nacionāli vai pa valstīm definētos devumus, e, ka, un Eiropas gadījumā tas ir noteikts 1,5% e, gadā, vai tā ir kompānijas stratēģija strādāt šī mērķa sasniegšanai vai nē. Un mēs attiecīgi varam redzēt, kādas perspektīvas ir uzņēmuma aktivitātēm, tā skaitā COP21 ietvaros tālāk. Vai tas notiek brīvprātīgi vai obligātā kārtā, tas ir atkarīgs no attiecīgās jurisdikcijas EVSB E, darbs lielā mērā norit uz e, brīvprātīga pamata, un mēs uzskatām, ka vislabākā pieeja būtu izmantot e, privāto sektoru, kas sagatavot vislabāko atklāšanas mehānismu uz brīvprātīga pamata, un kā vislabākā prakse to varētu pieņemt gan izsniedzēji, gan. Uh, Un tālāk, vai šeit ir likumdošanas, um, tas ir iekļauts likumdošanā vai nē, par to izlemtu tad attiecīgi citi. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs ir. Thank you, Governor, and thank you for appearing today. In your Mansion House speech. Paldies. Jūsu runā 2014. gadā jūs sacījāt, ka Eiropas eh, krīze ir hroniskā fāzē iegājusi. Tāpat jūs norādījāt, ka eh, augstais bezdarbs, eh, bilā, maksājuma bilance, de, deficīts, inflācija ietekmē Lielbritānijas situāciju. Mūsu darba spēka izmaksas pieaug, saskaņā ar Eurostat datiem eh, darba ražīguma dati krīt, salīdzinot ar eh, pasaules IKP līmeņiem vidējiem mēs, mēs Vācijai 7%, sliktākie rādītāji Grieķijā, bezdarbs 11,7% eh, vidējs rādītājs, Analizējot sistēmiskos riskus ekonomikai kopumā vai runājot par Eirozonu vai visu Eiropas Savienību, vai jūs ņemat vērā to, ka pastāv sistēmiskais risks eh, saistībā ar domāšanu eh, ma mazam cilvēku skaitam, meklējot vienotus risinājumus, respektīvi vairāk Eiropas visu problēmu atrisašanā, tā vietā, lai meklētu alternatīvu risinājumu ārpus Eiropas Savienības? Un eh, atlikušais 30 sekundēs vēlos vēl pajautāt attiecībā uz iespējām par alternatīvu domāšanu. Nevis pieturēties pie Keynes eh, filozofijas, eh, agresīvā korporatīvisma idejām, kā to dara šeit, Eiropas parlamentā. Varbūt var saprast, ka nācies var plaukt arī ārpus šīs uh, domāšanas veida, īstenējot alternatīvas eh, politikas nodokļu, izaugsmes eh, citās jomās, kas var nākt par labu atsevišķo valstu iedzīvotājiem. Paldies par šo jautājumu, paldies arī, ka iepazināties ar kādu no manām iepriekšējām runām kad es nodalu hronisko eh, un akūto Eh, posmu eirozonas krīzē, kas bija 2010. līdz 2012. gadam. Un es domāju, ka no finanšu stabilitātes perspektīvas, skatoties eh, uz šiem riskiem attiecībā uz Eiropu, ESRB eh, e un savos citos amatos tāpat svarīgākais ir vispirms konstatēt tos riskus, kas e, bija tūlīt pat jāriskē, e, jā, kas tūlīt pat bija jāizvērtē. Attiecībā un salīdzinājumā tiem riskiem, e, kas vēlāk varētu apdraudēt finanšu tirgus un pasākumi, kas tika veikti šajā laikā no 2010. gadam līdz šim brīdim, kas ir uh, likvidējuši vai ievērojami mazinājuši akūto finanšu stabilitātes risku dabu. Tur mēs redzam, kā tas ir e, materializējies. Jau iepriekš mēs redzam, ka sistēma ir kļūsi stabilāka, progresējot e, darbām pie Banku Savienības un citās jomās. Un tas, paliek, tas ļauj man pāriet pie jautājumu otrās daļas hronisks stāvoklis pret atvesļošanos. Tā ir viena no iespējām iziet no šīs situācijas. Un es teiktu, ka riska izvērtēšana SRB ietvaros, kam es piekrītu, un progresa struktūrālo reformu jomā vairākās Eiropas ekonomikās ir uh, stiprinājusi noturību Eirozonas ekonomikās. kuram pēc definīcijas jau bija lielāka spēja absorbēt triecienus. Izvērtējot vidējā termiņa perspektīvas finanšu stabilitātei Eirozonā, ir skaidrs, ka ir nepieciešams arī izvērtējums gan Anglijas bankā, gan FSB un SRB eh, attiecībā uz produktivitāti, konkurētspēju Mm, samērīgums starp algu līmeni un darba ražīgumu. Tāpat arī progress, kas sasniegts struktūrālās reformās, kas ir atšķirīgs e, dažādās e, valstīs. Un e, kā es atbildēju Ferēras kundzes jautājumu, struktūrālajie pasākumi, kas paši par sevi ne tikai uzlabos kopējās valūtas zonas funkcionēšanu, bet arī noturību stiprinās. Jā, tas viss ir jāņem vērā. Un noslēgumā varu sacīt, jā, tik tiešām ir bijis progress no krīzes zemākā punkta līdz brīdim, kad es teicu šo uzrunu. Un ievērams progress ir arī tālāk panākts, bet kā jūs zināt, risks joprojām paliek. Brians Heis tālāk. Kārnīkungs, esat sveicināts Ekonu komitejā. Paldies par jūsu izteikumiem un prezentāciju. Man ir vairāk jautājumu jums. Kā SRB pirmajam priekšsredāja vietniekam. 24. novembrī eh, pēc sanāksmes jūs eh, runājāt par SRB principiem, par prioritāru rīcību maksātspējas divi eh, gadījumā. Uh, Atbildot Svimbērns kundzei iepriekš, jūs sacījāt, ka ir vairākas neplānotas sekas. Ņemot vērā, ka mums šeit bija jāpieņem milzīgs likumdošanas aktu daudzums, lai tiktu galā ar krīzi, kāds ir jūsu viedoklis, atskaroties tagad atpakaļ uz pieņemtajiem tiesību aktiem, šo likumdošanas lēmumu virkni, kas tika pieņemts? Uh, Vai jūs redzat ESRB lomu tajā, lai eh, ies, ieskicētu arī, kas nav īsti izdevies attiecībā sistēmisko risku identificēšanu? Es esmu no īrijas, jūs labi pārzinat šo valsti, kā es saprotu. Un jūs apzināties arī eh, nekustamā īpašuma eh, krīzes apjoms, kas īrijā bija. Uh, Un nesen jūs sacījāt, eh, ka ar savu darbu SRB jūs atkal iepazīstaties ar riskiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu cenas. Es saprotu, ka jūs drīz publicēsiet šī darba rezultātus. Kāds jūs redzat potenciālās blakus ietekmes, eh, ņemot vērā, ka tur ir daudz veicinošu faktoru krīzes attīstībai? Un eh, tas arī Kur jūs tieši saredzat šos potenciālos blakus ietekums eh, rezultātus? Vai jūs varat iezīmēt eh, šos riska momentus pirms šī eh, riski materializējas? Jā, vispirms daži komentāri atļausiet. Es toreiz sacīju, ka, tu, ka ir daži, nedaudzi Eh, blakus eh, ietekmes rezultāti. Atbildot arī uz jūsu kolēģi iepriekš, eh, ja vaicāto sistēmai attīstoties, mēs arī labāk redzam iepriekšējo pieredzi. Mēs redzam, kur tas ir nepieciešams kaut ko, paplaš, kaut ko papildināt, uzlabot, kur likumdošanas akti mija darbojas, teiksim. Viens, viena no jomām, kur eh, mūsu darbība SRB eh, tieši trauslums, tirgu trauslums, un ar šādu jēdzienu es atsaucos uz tiem periodiem, kurus esam pēdējos gados pieredzējuši, ka ir eh, tādi īslaicīgi nelikviditātes periodi tirgos, uh, un noskaidrot, kāpēc viņi rodas, kā reaģēt, vai tiem ir likumdošanas cēloņi, vai ir kādi citi faktori, kas būtu jāņem vērā. Un tas mums ir jākonstatē. To, to dara ESRB un FSB un citās vietās. Mums arī tāds skaidri jāpasaka, kur ir iespējams uh, kaut kādas likviditātes pro problēmas, vai eh, tas drīzāk eh, varbūt ir kā eh, rezultāts tam, ka tirgi ir kļuvuši elektroniskāki, un tad ir tādas gaišākas un tumšākas vietas tirgos. Un savās piezīmēs pieminēju to, ka SRB uh, paši veic tādu kā fondu izpēti un viņu darbības izpēti. Anglijas banka apjautāja ap 150 apjomīgu fondu SRB, to pašu darīs ar aptuveni 2000 atsevišķiem fondiem. Tas ļauj saprast šo mērogu un informāciju, kas no tā izriet. Kas attiec uz nekustamo īpašumu krīzi un eh, blakus parādībām. Viena lietā, ko es vēlos izcelt, ir par savstarpējumu. Tas tik tiešām ir svarīgs elements, jo pieņemsim, ka Nacionālā centrālā bankā īrijas banka nesen, piemēram, īstenoja pasākums, lai ierobežotu eh, aizdevumu pret vērtību un uh, Eh, līdzīgs eh, instruments, bet to, citās jurisdikcijās eh, to neierobežo, to mēs saprotam. Un līdz ar to nepieciešama arbitrāža, kas redzētu, ka tirgus ir burtiski mīris vienā dienā un aktīvi darbojas nākamā. Tur tāda regulatīva arbitrāža nav iespējama. Tur preciklisks bufers ir nepieciešams. Tāda clearinghouse vēl ar saviem pasākumiem. Uh, Mums ir jānodrošina, ka tas viss darbojās. Un varu apliecināt, ka tā tik tiešām arī visi, eh, kas sēž pie galda, arī cenšas strādāt, bet tas būtu viens no piemēriem, kā šī blakus iedarbība varētu notikt. Nīna Gil tālāk. Paldies, eh, pārvaldniekums. Trīs lietas Liktnētas eh, pētījums nesens konstatēja, ka banku sektors vēl joprojām reanimācijā atrodas, jo uh, bilances netiek uzlabotas un jau gads ir pagājis no stresa testiem. Pētījumā tiek sacīts, ka 826 miljārdi eiro sliktos aizdomos joprojām ir redzami bilancēs Eiropas bankām. Un tas sa samazinās tikai par aptuveni 2% 12 mēnešu laikā Vai SRB nav nobažījusies par šo eh, slikto kredītu lielo apjomu un kā bankām to vajadzētu risināt? Tāpat laikā, kā mēs varam novērst to, ka šie sliktie aizdevumi netiek pārvērsti vērtspapīros, ņemot vērā, ka ar EMU tiek eh, atkal likts liels uzsvars uz vērtspapīrošanu. Par nekustamā īpašuma eh, sektoru Valsts parādu krīze parādīja eh, to, cik eh, lielā mērā nestabilitāte nekustamā īpašuma tirgu var palīdzēt sagraut finanšu sektoru. Kā jūs vērtējat ietekmi, ko pol politika, eh, ko īsteno apvienotā karaliste, aicinot uzņemties lielākus hipotekāro kredītu slogus, uh, Eh, varētu nu, eh, ietekmēt to, ka vēsture atkal atkārtojās. Mēs redzējām, kas notika ASV hipotekārā kredīta krīzē. Un eh, redzam, ka tur atkal notiek šo parādu vērtspapīrošana. Otrs jautājums par FSB ieteikumu reformām naudas tirgos naudas tirgu fondos. Eh, pēc vairāk kā divu gadu diskusijām eh, vienošanās joprojām nav panākta, bet ASV jau rīkojas. Kā FSB priekšsēdētājs, cik lielā mērā jūs esat nobažījies par to, ka Eiropas Savienība globālajā reformā šai jomā atpaliek, ņemot vērā zemās procentu likmes, ir grūti saprast, kā šie fondi var turpināt garantēt eh, konstantu vērtību uh, ko jūs e, vēlaties sacīt dalību valstīm e, padomē, kas tām būtu jādara? Jo jūs esat gan uh, Anglijas bankas, gan uh, SEB vadībā. Paldies par jautājumu. Kas attiec uz banku sektoru veselību, ja tā varētu teikt? Mēs to pārskatām regulāri savās sanāksmēs ESRB ietvaros ir atsevišķi uzlabojumi bijuši tā procesa rezultātā, kas vis, vispusīgi ir īstenots AQR ietvaros un īstenojot vienotu uzraudzības mehānismu un papildus kontroli, kas nāk no lielajām iestādēm. Šis ir bijis ļoti sarežģīts periods, ar zemām un pat negatīvām eh, nominālas izaugsmes eh, likmēm vai rādītājiem drīzāk. Bankām ir nepieciešams eh, veikt kapitalizāciju, lai nodrošinātos pret šiem riskiem, un tieši tāpēc AQR un stresa testi bija nepieciešami. Veicot uzraudzību, es varu sacīt par vispārīgu veselību līmeni Eiropas bankās, tas ir uzlabojies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tas varbūt nav augstākajā līmenī šobrīd, bet uzlabojums ir acīm redzams, un mēs sākam redzēt arī tā sekas. Kredīts, kredīta izaugsme šobrīd ir pozitīva Eirozonā. Neskaroties uz uh, diezgan minimālu nominālo izaugsmi, tā kā ir vairāk aspekti, kas liecina par uzlabojumu, bet, protams, daudz darba vēl ir veicams. Par vērtspapīrošanu jūs vēl jautājāt. Es īpaši eh, vēlējos eh, pie, pieminēt eh, vērtspapīrošanu. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies uh, STS ietvaros arī to skatīt. Kas attiec uz nekustamo īpašumu tirgu, mājokļu tirgu, programma Help to Buy, kas palīdz iegādāties mājokli. Tas, protams, ir ļoti neliels apjoms salīdzinot ar kopējo mājokļu tirgu apvienotajā karalistē. Un izskatās, ka tas ir ļoti labi orientēts uz mērķa auditoriju kas ir vērsts uz īpašumiem, kas ir zem vidējās e, cenas. Un standarti ir bijuši ļoti svarīgi, ņemot vērā tās korekcijas, kas ir veikts šīs programmas ietvaros. Tā kā mūsu atbildība, e, kā finanšu e, politikas veidotājs Anglijas bankā, ir, mēs prasām igadēju izvērtējumu riskiem šīm programmām. Ir jauki, protams, ka tā pajautā, bet Protams, ka tikko rodas nopietni riski, mēs negaidītu ikgadējo ziņojumu, mēs pieņemtu uzreiz lēmumus, ja rastos bažas no finanšu stabilitātes viedokļa. Ja, jo mēs veicam uzraudzību arī paši. Tā kā jā, es eh, naudas tirgu fondu īstenošanu, protams, ka atbalstu, bet uh, Es, es saprotu, ka padomē ir savas prioritātes un daudz atbildības dažādos jautājumos. Paldies! Eh, Ludeks Nidermājers. Paldies, esat sveicināti. Eh, šeit eh, bankas pārvaldniekungs. Man prieks, ka arī jūs savu milzīgo kompetenci risku kolēģijā ienesāt. Ļaujiet man nedaudz atgriezties pie jautājuma, kuru Lambert kungs uzdeva attiecībā uz vides jautājumiem un oglekļa burbuli. Jūs jau kādu laiku runājat par risku, kas saistīta ar šīm jomām. Es saprotu, ka Anglijas banka arī veikusi pētījumu par apdrošināšanas eh, sektoru. Un es saprotu, ka jūs to neuztarat šobrīd kā visaktuālāko jautājumu, ka tas ir drīzāk ilgtermiņa jautājums. Bet tāpat laikā saprot, Eh, tas saistīts ar lēmumiem veikt ieguldījums šajā jomā. Tāpēc es vēlētos, lai jūs paturpinat eh, savus izteikumus par šo tēmu. Pirmais jautājums tad. Vai jūs domājat, ka šobrīd eh, pieauga informētība par šo problēmu? Jeb jūs uzskatāt, ka sasniegtais progress nav pietiekams? Uh, it īpaši tagad, kad fosilo kurināmo uh, cenas ir zemas un uh, CO2 izmešu kvotu cenas arī zemas. Tas varētu daudziem likt veikt investīcijas, kas ilgtermiņā nav dzīvotspējīgas. Otrakārt, jūs pareizi norādījāt, cik svarīgi ir valdību un parlamentu lomas šajā jautājumā Vai jūsuprāt, eh, valdība sūta pietiekam skaidrs signāls par nākotni šajā svarīgajā sektorā? Un visbeidzot, mēs šeit daudz laika tērējam un vēl vairāk tērēsim nākotnē attiecībā uz ETS sistēmu. Jūsuprāt, eh, cik lielā mērā pareiza cenas noteikšanu un tāda sistēma kā ETS darbība var palīdzēt eh, tirgumu Eh, veikt labāku risku identificēšanu un aktīvu novērtēšanu šajā jomā. Paldies! Paldies par šo jautājumu! Kā jūs jau norādījāt attiecībā uz eh, tiešajiem riskiem šajā jomā, nu es neatkārtošu visu savu atbildi. Eh, tas lielākoties koncentrējas apdrošināšanas nozarē, bet riski pastāv Ja jūs vēlaties statistiku, es domāju, ka jūs jau to zināt. Ārkārtas laikapstākļu e, gadījumu skaits ir e, salīdzinot ar 1980. gadu trīskāršojies, un zaudējumu e, apjoms ir vairāk kārt palielinājies katru gadu. Tā kā jūs redzat, mērogs ir mainījies. Apdrošināšanas nozara samērā labi tikusi ar to galā, mainot savus darbības modeļus, riska modeļus. Vai eh, cilvēki labāk informētu par šo jautājumu? Jā, es teiktu, ka jā, ir. Tas šobrīd iet kopā ar nepietiekamu informāciju uh, Eh, kas ļautu pilnībā atrisināt šo jautājumu, ja jūs, piemēram, esat investors. Ir ļoti sarežģīti, ja jūs pārvaldāt eh, labi diversificēti uh, portfeli un uh, veikšot diversifikāciju tā, lai netiktu vispār izmantot oglekļa, uz oglekļa ba patēriņu balstīti aktīvi. Piemēram, uzņēmējiem ir lielāka iespēja mazināt savu ietekmi oglekļu eh, izmantošanā. Un eh, šī informācija šobrīd eh, pietrūkst. Manuprāt, par pietiekam skaidriem signāliem no valdības puses, tas varētu būt viens no papildus ieguvumiem uzlabotā informācijas sniegšanai no privātā sektora puses politikas veidotājiem kļūtu skaidrs tas apmērs, cik lielā mērā kompānijām ir e, pieņemtas stratēģijas e, oglekļa izmantošanas mazināšanai, vai tas ir saistīts ar INDC e, mazināšanu un vai vispār varbūt nepastāv stratēģija šajā jomā. Vai uh, tiek vienkārši gaidīts no citiem, ka tiks atrisināts šīs problēmas, un vai būs kādas sekas tam, ka uzņēmumam nav šādas stratēģijas. Ja viņiem nav stratēģijas un eh, neapzinās, kādas ir sekas eh, kā attiecībā uz piekļuvu kapitālam, tas mainīt arī situāciju attiecīgās valsts vai jurisdikcijas likumdošanas procesos kas nozīmē, ka parlamentiem un valdībām attiecīgais valstīs ir jālem, vai nepieciešama papildus pasākumu. Un, protams, ka ir iespējams, ka lielākā daļa uzņēmuma ir stratēģijas un e, viņi ņem vērā šos apstākļus šajā stratēģijās un tur veidojas savs cikls. Nu, to mēs redzēsim vēl. Varbūt, lai taupītu laiku un uh, Eh, kompetences sadalījumu es varbūt par emisiju tirzniecības schēmu šobrīd neatbildēšu. Paldies. Seker. Jakobs von Weizsekers. Yes, thank you, Chair. Governor. Uh... Paldies. Uh, es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmkārt, īpaši interesantā ideja, ko jūs minējāt arī ievadā par dinamisku svīrošanas koeficientu ekonomikas cikla laikā. Mēs arī lasām jūsu runas, un vienā no tām 1. decembrī jūs teicāt, ka jūsu prāt finanšu sistēma ir um, jāpatur um, mērķis Un vai jūs uzskatāt, ka šāda dinamisks uh, svirošanas koeficients būtu tiešām uh, liederīgs uh, ekonomikas cikla laikā? un kā tas sasaucas ar Eiropas likumdošanu. Otrs jautājums ir politiskāks, un tas ir saistīts ar tilaku. Briselē daži cer, ka tilak varētu aizstāt Emerald un, un arī um, mūsu uh, izstrādāto tiesību aktu par uh, struktūra reformām. Un, uh, vai jūs nedomājat, ka šie divi, šie divi elementi varētu viens otru papildināt, ka tie nebūtu jāpretnostāda? Paldies, atbildi. Um, Anglijas bankas komitejas lēmumā, kas tika pieņemts uh, decembra sākumā, tātad mēs atzinām, ka sistēma nav pietiekami kapitalizēta. Šeit ir runa par vienu procentu punktu. Tātad mēs pēt izskatām uh, iepriekšējo finanšu krīžu pieredzi un tāpat uh, Bāzels un citu struktūru piemēru, bet arī uh, runājot par Tilāku un Emro un par uh, to, kā nodrošināt disciplīnu, kā uzlabot kapitāla struktūras efektivitāti. Un mēs arī paļaujamies uz pretciklisko buferu izmantošanu. Un, lai visefektīvāk uh, izmantotu šo preciklisko buferi, ir nepieciešams arī dinamisks uh, sviras, uh, svirošanas koeficients. Uh, un uh, līdz ar to mēs panākam saskaņotu un arī efektīvāku kapitālu struktūru, jo pretējā gadījumā, ja nebūtu šī buferi, tad uh, pastāvīgi tiktu uh, nodrošināts papildu kapitāls un bez Emerald un tilāk, tad vienkārši mēs nonāktu pie riska absorpcijas kapacitātes palielināšanās. Bet galvenais mērķis ir nodrošināt, ka relatīvie stimuli arī pieaug, pieaugot šim buferim. Nu, minēšu konkrētu piemērus. Sten, standartizētais riska modelis mājokļiem ir 25%, virs koeficients 3, un ja mēs paaugstinām uh, šo buferi, tad mēs palielinām arī riska kapitāla attiecību. Bet, ja neseko šis eh, svīrošanas koeficients, tad mēs nesakojam eh, eh, šai attīstībai. Bet mūsu mērķis ir vienkārši saglabāt šo relatīvo attīstību, nevis mainīt uh, stimulus, lai uh, stimulētu citu risku izvēli, bet vienkārši mēs saglabājam šo attiecību jaunā līmenī. Uz otro jautājumu runājot par BRRD un tā elementiem kapitāla un zaudējuma absorpcija ir nepieciešama, bet nepietiekama lielākajām institūcijām, kā, kuras nedrīkst bankrotēt. Nav nepieciešama struktūrālā reforma vai uh, nav nepieciešams analizēt uh, kritiskās uh, funkcijas šajās uh, struktūrās, dažādās uh, jurisdikcijās. Katrai no šīm institūcijām, kam ir galvenā mītne Eiropas Savienībā, tiek piemērots noregulējuma iespējamības process un e, tiek izvērtēts ne tikai e, kapitāla prasību izpilda, bet arī kāds ir noregulējuma plāns un vai šie abi elementi ir saistīti un saskaņoti. Un tas ir attiecināms gan uz globālām, gan uz vietēja rakstura iestādēm. Paldies. Nākamais jautājums. Morasan kungs. Tātad pirmais jautājums. SRB kolēģijas sanāksmē jūs paziņojāt, ka tiks vairāk strādāts nekustamā īpašuma uh, sektorā un ka šī vērtējuma rezultāti tiks publicēti. Jautājums, vai jūs konstatējat kādas satraucošas tendences Eiropas nekustamā īpašuma tirgu, it īpaši ņemot vērā zemās uh, procentu likmes un uh, makroprudenciālu pasākumu trūkumu komerciālajā nekustamā īpašuma sektorā. Un nākamais jautājums saistībā ar makroprudenciālām prasībām un kā tas sasaucas ar um, kvantitatīvo atvieglojumu un ekonomikas stimulēšanu varētu teikt, ka makroprudenciālās prasības zināmā mērā novājina šo procesu un tā efektivitāti. Jautājums, kā e, šīs abas puses miedarbojas nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti un iepriekšējais SRB priekšsēdētājs mūs informēja, ka Eiropas Savienības dalību valsts veidot tiesisko bāzi makroprudenciālā eh, regulējuma pamatiem un eh, kā trīs eh, valstis - Itālija, Rumānija. Viena valsts tiek aicināta pātrināt darbu pie šī juridiskā pamatizveidas atbilde runājot par makroprudenciāliem riskiem nekustamā īpašuma tirgu Eiropas Savienībā, konkrēt mājokļu tirgos, ir uh, atsevišķi tirgi, kur uh, valdība jau ir uh, veikusi makroprudenciāls pasākums, to starpā apvienotajā karalistē, lai novērstu pārāk uh, lielu atšķirību starp ienākumiem un, uh, un uh, procentu likmēm. Un uh, iepriekšējā diskusija bija veltīta īpašām valdības programmām, kuri stimulētu uh, pirmā īpašuma iegādi. Es gribu teikt, ka Anglijas bankā mēs eh, mūsu makroprudenciālās uzraudzības eh, nodaļas seko eh, nekustamā īpašuma tirgus attīstībai un standārtu ievērošanai attiecībā uz mājokļu tirgu apvienotā karaliste ir tāda tirgus piemērs, kur ir veikti pasākumi, jāpieņem lēmumi. Un tuvāko mēnešu laikā tiks arī izteikti komentāri par šo jautājumu. Tāpat ir citas jurisdikcijas, kur ir veikti pasākumi. Apvienotā karalists vērtē svīrošanas koeficients nav mainījies atbilstoši novērtējumam. Mēs arī sekojam mm, trasta tirgus attīstībai. Uh, attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, bet mēs šobrīd neveicam nekādus pasākumus apvienotā karalistē, bet mēs sekojam situācijas attīstībai. Jautājums par kvantitatīvu atvieglošanu vai tradicionālu monetāro politiku. Kopumā makroprudenciālā politika zemu procentu likmju posmā var risināt konkrētus riskus eh, noteiktās tirgus daļās, bet monetārās politikas galvenais mērķis ir eh, izpildīt eh, inflācijas mērķus, kas ir 2% eirozonā un 2% arī apvienotā karalistē. Makroprudenciālās iestādes rīcības rezultātā politika tiek kalibrēta un var būt gadījumi, kad makroprudenciālā politika un monetārā politika darbojas pretējos virzienos, bet šobrīd nav tas uh, konstatējams. Mums šā mēneša beigās ir paredzēta SRB sanāksme, kurā notiks diskusija ar minētajām valstīm par šiem jautājumiem. Analīze Dotsa. Paldies! Mēs jau atsaucāmies uz vairākām jūsu runām, bet. Uh, Arī jūsu uzruna Šeldāns teātrī ir mana mīļākā, jo es, uh, tā ir mana dzimtā pilsēta. Jūs savā runā um, minējāt arī e, apvienotās karalistes centienus veikt, veidot prudent sociālās uzraudzības sistēma, tāpat kā Eiropa, Eiros, Eiropas Savienība to dara pēc šīs smagās finanšu krīzes. Un ir centieni nodalīt banku darbības jomas, lai aizsargātu nodokļu maksātāju intereses, bet es gribētu zināt, kā jūs vērtējat. E Eiropas Savienības un apvienotās karalistes centienus nodalīt uh, mazumtirdzniecības banku un investīciju aktivitātes. Jūs uh, FSB uh, arī uh, uh, esat diskutējis par uh, aktu aktīviem, kas ir uh, un runājot par ESRB un uh, vides attiecības pasākumiem arī šeit būtu darāms līdz 2017. gadam daudz. Un vēl viens jautājums ir bonusu ierobežojumi un e, šeit ir svarīgs arī atalgojums banku vadītājiem, vai mums jādod lielākas tiesības e, akcionāriem noteikt e, uzņēmumu vadītāju algas. Paldies! runāju. Vispirms atbildēšu uz otro jautājumu, kas, manuprāt, ir vairāk saistīts ar procesu. SRB tiešām pievērsīsies uh, šim jautājumam 2016. gadā, izvērtējot riskus, kas saistīti ar pārēju uz zem oglekļa ekonomiku Un es domāju, ka arī Dragī kungam šī analīze ļoti noderēs darbā. Un tas ir saistīts ar likumdošanas jautājumiem. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Runājot par banķieru atalgojumu. Mana pieeja ir nedaudz atšķirīga, vai varētu teikt, skatījums ir nedaudz atšķirīgs kas bija šie bonusi skaidrā naudā par uh, gada veikumu. Šī prēmija tika izmaksāta gada beigās. Uh, un viņi, teiksim, uh, tika atalgoti par riska uzņemšanos vai arī par, eh, teiksim, tika sodīti par kaut kādiem pārkāpumiem, bet tas neietekmēja šo naudas summu. Bet tagad Eiropas eh, tiesību akti tiek eh, izmantoti um, nacionālā līmenī, uh, Un tas nozīmē, ka šī prēmija netiek izmaksāta gada beigās, bet gan uzkrājas. Un ja tiek konstatēti kaut kādi pārkāpumi, tad tiek ieturēta šī uh, atalgojuma daļa. Tā tad ir vairāk uh, atalgojums saistīts ar uh, darbības veidu, un tagad šīs prēmijas atšķiras savā būtībā no 80. gadu prēmijām, kas bija vienkārši naudas summas. Bet, ja šāda jauna pieeja ir vērsta uz to, lai stimulētu noteikumu ievērošanu un uh, atbilstošu rīcību mēs konstatējam, ka samē proporcionāli šis atalgojuma apjoms ir aptuveni tāds pats, varbūt ir nedaudz pieaudzis, bet uh, riska rādītāji ir samazinājušies. Tālāk par pieju apvienotā karalistē par risku ierobežošanu vai par uh, banku uh, dažādu darbības veidu nodalīšanu, eh, individuālu klientu apkalpošanu, tātad komercbanku darbība ir eh, aizsargāta, ir augstāks kapitalizācijas līmenis, ir atsevišķa valde, kas ir atbildīga par šīs bankas daļu un arī uh, banku noregulējumu stratēģija šai vienībai e, ir atšķirīga. Tātad pirmkārt tiek aizsargāta šī bankas aktivitāšu daļa neatkarīgi no tā, kas notiek tirgu kopumā, un šī banka darbojas tiešais režīmā arī nedēļas nogalēs. Uh, Es varbūt nevēlētos veikt paralēlis ar to, kas veik, tiek veikt šobrīd Eiropas Savienības līmenī. Es tikai varbūt atsauktos uz uh, deputāta Vādzekera jauto, jautāto, lai norādītu, ka ar kapitālu vien nepietiek, ir nepieciešams ņemt vērā arī noregulējumu stratēģiju bankai. Uh, Paldies par jūsu izklāstu un jūsu komentāriem. Tie, bija, tie ir ļoti noderīgi mums, un, manuprāt, šī bija ārkārtīgi interesanti viedokļa apmaiņa. Paldies par dalību, un mēs cerīgi raudzīsimies uz turpmāku sadarbību ar jums. Paldies! Very well, dear colleagues, uh, let's move to point four of the agenda. Uh, un tagad, kolēģi, mēs pāriem pie darba kārtības ceturtā punkta. Viedokļa apmaiņa ar uh, Eirostat ģenerālu direktoru. Paldies, ka esat kopā ar mums un ir uh, patiesas prieks formāli uzsākt pirmo oficiālo dialogu statistikas jautājumos starp Eiropas parlamentu un komisiju un Eirostat lai apspriestu to, kā nodrošināt pienācīgu skatījumu uz statistikas jautājumiem, kā um, uzlabot mūsu kapacitāti saņemt precīzu, pareizu statistiku. Arī mēs esam uzsākuši vairākus likumdošanas trilogus no tiem. Uh, ir ar neatrisinātu jautājumu, kuru mēs ceram varēsim to atrisināt. Cit, vēl viens ir sākts, un tāpat ir atsevišķi dosjē, kas ir e, bloķēti vēl vienā Eiropas Savienības likumdevēju struktūrā, bet kopumā mums ir liels prieks organizēt šo viedie, viedokļu apmaiņu ar jums. Un parasti saskaņā, kā pat tas ir ar mūsu ierasto praksi, dodu vārdu mūsu viesim, un pēc tam būs ierastā jautājumu atbilžu kārta. Vārds Rādermaher kungam. Paldies priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Man ir liels gods uzstāties jūsu priekšā šodien šajā ļoti svarīgajā brīdī Eiropas statistikai kopumā Mēs formāli šodien uzsākam, kā jūs priekšsēdētāji sacījāt, oficiālo regulāro dialogu par statistikas jautājumiem. Un e, konkrēti, precīzi pirms viena gada notika e, trilogs. E, pagājušajā gadā dialog, tri, dialogs notika e, svētā Nikolai die, svētku dienā. Šodien tas ir trilogs, kas notiek. Tas jau ir sava veida progress. Un, e, starp šis trilogs starp notiek starp Eirostatu un Eiropas eh, parlamentu un eh, komisiju. Kā eh, mēs tikām līdz šim punktam. Tas mums paņēma vairākus gadus sadarbībā ar jums, Gvaltierī kungs. Mums izdevās veiksmīgi noslēgt e, šīs visai svarīgās e, sarunas par Eiropas statistikas pārvaldību. Regula par Eiropas statistiku stājās spēkā šī gada maijā, pauž kopīgu apņemšanos un ir liels solis uz priekšu Eiropas statistikas pārvaldībā. Kopīgi augsti standārti neatkarībai, atklātībai, caurskatā, um, ir kļuvuši par noteikumu un ar regulu 223 mēs esam izveidojuši sistēmu, kas e, pilnībā ļauj darboties e, līguma 338. E, pantam. The... Šī sistēma nodrošina vislabāko sadarbību starp statistikas lēmēju iestādēm dalībvalstu līmenī un Eiropas līmenī, un tiek mēģinā, uh, Tiek piešķirtas jaunas eh, jomas un pilnvaras Eiropas statistikas pilnvarām, un jū, viens no būtiskākajiem sarunu partneriem parlamentā eh, šajā eh, ziņā ir jūsu komiteja, ekonomikas komiteja. Jaunizveidot arhitektūra ir ārkārtīgi spēcīga savā vienkāršībā, tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu garantēt efektivitāti, atklātumu un uh, Eh, atbildību. Un eh, šis, eh, ja, šī jaunā pārvaldība ir jāīsteno ikdienas praksē. Tāpat šai arhitektūrai būs jāpakārto nozaru statistika. Kopš 30. Eh, kopš 13. gada mēs esam daudz paveikuši, lai garantētu oficiālās statistikas kvalitāti un uzlabotu un modernizētu Eiropas statistikas sistēmu. Ar garantiju varu paust, ka šie pūliņi attaisnojas. Un tagad gribu norādīt eh, trīs būtiskus jautājumus. Pirmkārt, Grieķijas epizode 2009. Eh, gadā izraisīja nopietnas atkārtojošas eh, problēmas statistikas utverē. Atkārtot problēmu vienā dalībvalstī izplatījās pāri valsts robežām un grāva oficiālās statistikas ticamību visai Eiropas uh, sistēmai. Tas ir labs piemērs pārplūdes efektam, kas var rasties uh, eh, ša, dziļākas integrācijas rezultātā. Eh, eh, legāla re, liko, reforma 2010. gadā un Elstats eh, slēgšana palīdzēja uzlabot saņemtās statistikas. Un kopš 2010. gada Mēs esam saņēmuši precīzi datus, tomēr situācija vēl aizvien ir sarežģīta un vietējiem lēmējas tādēm ir jādomā par progresu konkrēti. Jauna Helstat iecelšana un pārskatīta jauna statistikas likuma ieviešana. Vietējās politiskās debates apgrūtina atgūt Eh, sabiedrības uzticību eh, Grieķijas valsts statistikai. Un šī pieredze daudz izsaka par to lomu, kāda ir mēdījiem un nacionālajām lēmēju iestādēm, lai veicinātu sabiedrības uzticību. Un sabiedrības uzticība ir ārkārtīgi nozīmīgs kritērijs. Otrkārt, 2011. gada sešpaka piešķīra komisijai un Eirostatam mandātu pāraudzībai attiecībā uz nacionālajiem EDP datiem. Un tas piešķīra jaunas pilnvers, kas tiktu īstenotas maksimāli pamatoti, e, atklāti un proporcionāli, lai varētu novērst šādu epizožu atkārtošanos. Nesen mēs izdēmām šīs pilnvaras aktivizēt e, pirmo reizi. Mēs esam konstatējuši atsevišķus trūkumus veselības aprūpes datos, ko sniedz viena no Spānijas reģionālajām pārējām Eh, valdībām Valencijā. Mēs konstatējam, ka kļūdas atkārtojas ilgākā laikā. Ciešā sadarbībā ar Spānijas statistikas, lai iestādēm palīdzēja šīs kļūdas koriģēt. un sankcijas tika noteiktas ļoti ierobežotā līmenī, ko pilnībā atbalstīja padome. Tas eh, eh, parāda to, ka komisija ir uh, nopietni apņēmusies strādāt pie saņemtā politiskā mandāta. Tālāk treškārt mēs uzskatām un jāturpinām mūsu stratēģiju arhitektūras modernizēšanai, lai varētu veidot Eiropas statistikas sistēmu. Mēs koncentrējam uz darba metodas, lai varētu panākt labāku multiplo datu avotu izmantošanu, lai mazinātu dubultošanos un varētu panākt maksimālu elastību. Tāpat arī e, jauni priekšlikumi palīdzēs modernizēt asistikas stratēģiju sociālajā, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības jomā. Mēs ieviešam programmas, ko, ko, e, pie kurām strādā komisija un parlaments. Mēs ieviešam tādu stratēģiju, kādu esam izziņojuši mūsu paziņojumā par Eiropas statistikas e, sagatavošanas metodi. Un ESS komiteja ir pieņēmuši šo stratēģiju un apņēmusies to iestrādāt to savā redzējumā 2020. gadam. Mēs esam sagatavojuši savu redzējumu attiecībā uz sistēmiskām izmaiņām, kas palīdzēs visiem ESS spēlētājiem eh, nonākt pie vin-vin situācijas neraugoties uz nelielajiem šā brīža resursiem. Godējumi deputātis, kā jau es norādīju, reforma panākumi ir atkarīgi no politiskā atbil, eh, atbalsta un atbalsta uz vietām. Šobrīd ir vairāki dosie uz galda, lai panāktu vienošanos, un kā jau norādīja priekšsēdētājs, viens attiecas uz patērētāju, patēriņu cenu harmonizēšanu, otrs uz um, jaunu kvalitātes ietvaru statistikām attiecībā uz makro disbalans procedūru. EAP un BOP regula attiecas uz statistikām politikas jomā un mūsu priekšlikumi nepieprasa pārlieku pārskatīšanu, pārstrādi šajā etapā, un šobrīd mums ir jādomā par statistiku rezultātu ieviešanu saskaņā ar regulu 223 un pieskaņojoties sekundārās likumdošanas instrumentiem līgumos nu, sarunas norit un esam pārliecināts, ka var panākt labus kompromisus gan e, eh, HSCP un BOP dosie ietvaros. Nākotnes likumdošanai ir jāsaved kopā zem viena jumta un vienā ietvarā tie dati, ko šobrīd uzskrāja Nacionālajai statistikas institūti līdz ar tiem, ko uzsklāja uh, centrālās bankas dalībvalstīs. Tas apgrūtina sarunas un nebūšu pārsteigts, ja ir nopietna pretestība padomiešiem priekšlikumam jo pēdējās sarunas ir notikušas praktiski bez jebkāda progresa. Mēs vēlamies garantēt uh, visiem miprādītājiem atbildību, caurskatāmību neatkarīgi no tā, kurš sagatavo pamatdatus dalībvalsts līmenī. Ja kopīgs ietvers un standarti nevar tikt panākti, kas attiecas uz Nacionālo centrālo banku datiem, tad viss pasākums eh, cietīs no audita. Um, veikšanas nepilnībām, kas var izpausties jebkurā uh, laikā un būs atkarīgs no, naci, tikai no nacionālo iestāžu pieņemtiem lēmumiem. Galīgā apņemšanās varētu būtu panākt līdzsvaru starp eh, obligātiem standartiem no vienas puses un proporcionālu makro disbalans procedūras risināšanu, otrkārt eh, specifiskiem jautājumiem CB sakarā un eh, treškārt subsidiaritātes principa ievērošanu. Cieši sadarbojos ar ECB kolēģiem, lai skatītu vislabākos veidus, kā šie trīs mērķi varētu būt darboties eh, harmoniski un lai varētu garantēt caurskatāmību, atbildību, eh, eh, tāpat kā tas attiecas uz visiem MIP datiem. Noslēgumā daži vēstījumi par ESS nākotni. Iepriekšējā viedokļa apmaiņā ar jūsu komiteju 12. gadā es varēju norādīt to, cik ātri un dramatiski attīstās uh, situācija nacionālajos statistikas pārvaldēs. Pašreizējā sistēma ir jātīsta, lai veidotu un attaisnotu pilsoņu un politiķu liktās cerības. Ir jābūt prasībām attiecībā pret oficiālajiem datiem un ir jāņem vērā esošo attīstošos debašu struktūra un jāņem vērā tie izaicinājumi, ar kuriem saskars Eiropa. Un tikmēr viscaur Eiropā nacionālie e, statistikas, nacionālā statistikas pārvalde saskars ar ierobežotiem resursiem, ir nepieciešama koordinācija e, nacionālā līmenī un nastas sadalīšana. Mēs arī apzināmies, cik būtiska ir pareizas politikas sagatavošana. ESS, Eiropas statistikas sistēma, ir riela sistēma, kas darbojas ar vienu mērķi nu, - sniegt stabilu informācijas infrastruktūru, kas būtu visu Eiropas pilsoņu. Uh, Eh, interesēs, kas būtu pieejami politiķiem, kas ir būtiski demokrātiskām sabiedrībām, it īpaši datu revolūcijas laikmetā. Mēs, mums ir turpmāk eh, jāstrādā, lai mēs šo sistēmu stiprinātu. Un vēl vienu minūti, saka runātājs. Pirmkārt, eh, statistikas jautājumi ir jāpatur prātā tad, kad mēs runājam par Eiropas ekonomisko pārvaldību ekonomikas monetārā savienība var darboties tikai tad, ja oficiālā statistikas ir kvalitatīvas un uzticamas. Otrkārt, ir nepieciešama politiska sistēma, ko Eiropas statistiķi atbalsta kas ir piemērota to vajadzībām. Es ceru, ka kolēģi tuvāko mēnešu laikā pieņems uh, pa, priekšlikumu paplašināt ESS darbības ietvaru un attiecinās līdz, eh, uz periodu līdz 20. gadam. Tādā veidā mēs varēsim pie, ņemt vērā visas programmas DFS eh, ietvaros. Un šī doma par augstu tas kvalitātes statistika nav izmaksas, bet investīcija, to atbalsta šī komiteja, un tas arī izskanēja atzinumā par nākošā gada budžetu. Es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai mēs varētu turpināt strādāt pie šī politiskā projekta. Godēmo priekšsēdētāji, godēmie deputāti, Eiropas statistikam ir jābūt mugurkaulam pareizai lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā. Dzīves reformas ir nepieciešamas, bet ir nepieciešams arī dziļas reformas no statistikas puses. Paldies, Rādermacher! Paldies, Rādermacher kungs, par visaptvarošo runu, un, protams, parlaments pilnībā atbilst viedokli, ka augstas kvalitātes statistika ir investīcija un nevis uh, un nevis tēriņš. Un tagad mēs varam pāriet pie jautā, jautājumiem, un pirmo uzdod Burkhards Valsts. Paldies, priekšsarētāji kungs, Rādemaher kungs, prieks jūs redzēt atkal šeit. Man ir divi īsi jautājumi jums. Pirmais. Tas uh, eh, saskana ar to, ko es pagājušajā gadā jau jautāju jums, varbūt jūs atceraties to. Uh, Tad, kad jūs pēdējo reizi bijāt šeit, eh, runājām par jautājumu, cik lielā mērā nacionālās statistikas iestādes ir um, bez politiska, politiskas ietekmes nacionālā līmenī. Vai jūsuprāt situācija šobrīd ir uzlabojusies? Otrs jautājums. Temats, kas saistīts ar valsts parādu krīzi. kas diplomātiska tika apzīmēta kā statistikā, statistikas neprecizitātes vai nenoteiktības. Un tas skar uh, tās valsts, par kurām mēs šajos gados ļoti daudz esam diskutējuši. Un jautājums man jums tāds ir, vai jums šķiet, ka valsts ieņēmumu un izdevumu kategorijā statistikas dati ir uzlabojušies, respektīvi ir kļuvuši korektāki? Īpaši mani interesēti, vai jūs esat pietiekami pārliecināts, lai eh, kopā ar citiem faktoriem, piemēram, konkurētspējīga eh, valsts parādu eh, sloga uzturēšanas spējām, esat kļuvuši pārliecināti. Paldies! Es turpināšu angliski atbildēt, tad es saprotu, ka jūs labprāt gribētu dzirdēt man vācisko atbildi, bet nu es sākšu ar jūsu otro jautājumu. Valdības eh, statistikas kvalitātes. Uzskatu, ka pēdējo gadu laikā kvalitātes eh, paaugstināšana notikusi konsekventā veidā paskroties uz detaļām kopā ar kontrols iestādēm un statistikas iestādēm dalību valstīs. Viens no pierādījumiem ir tāds, ka kad vien mēs esam konstatējuši nepilnības, kā piemēram Spānijas, Valencijas gadījumā, nekavējoties sekoja rīcība. Un tam ir savā ziņā arī tāds preventīvs darbības signāls. Es minētu, ka pirmkārt valdības finanšu statistika globālā līmenī ir visgrūtākā statistika, ko sastādīt tā vislabāk kontrolēta. Eh, tur tas balstās uz eh, nopietnu mehānismu, kas iziet no Eurostatu un nacionālām statistikas pārvaldēm. Vēl solis uz priekšu būtu ieviest tā saukto Eiropas publiskās sektora grāmatvedības standartus, jo tas ļautu no paša sākuma katrā pašvaldībā katrā slimnīcā vienalga, kur liktu dalību valstīm izmantot vienotus standartus eh, atskaitīšanās procesā publiskajā sektorā. Tas šobrīd ir tas, ko mēs nevaram nodrošināt. Mēs varam paskatīties uz lielajiem līgumiem, investīciju programmām un tādām lietām, bet mums nav iespējams katru mazo saliņu izpētīt. Tas ir tas, ko jūs esat prasījuši mums 2011. Eh, da, gadā darīt. Mēs esam eh, to darījuši, izskatījuši ziņojumus, progress ir labs. Un es teiktu, ka ar pirmo brīvprātīgo posmu līdz 2020. gadam mēs varēsim panākt progresu, ieviešot vienotus publiskā sektora eh, grāmatarības uzskaits standarts Kas attiec uz politisko ietekmi nacionālās statistikas eh, pārvaldēs? Jūs esat redzējuši profesionālo izvērtējumu, kur mēs ietvēram ne tikai Eiropas Savienību, bet eh, arī tādas Eiropas ekonomiskās zonas valsts kā Islandi. Un jūs redzat, ka tas ir ļoti caurskatāms e, ziņojums par situāciju. Tas ir kaut kas absolūti unikāls. Globālā līmenī jūs nekad neatradīsiet salīdzināmu vai pielīdzināmu e, mehānismu, kas izvērtē politiskās ietekmes līmeni tik padziļināti. Paldies, Eliza Ferreira! Paldies, paldies, ka ieradāties šeit, prieks jūs redzēt! Jūs runājat par Grieķijas gadījumu. Tad, kad šī komiteja vērsās pie Almūnijas kunga, kurš tobrīd bija atbildīgais komisārs, jūs, viņš, respektīvi, sacīja, ka 2004. un 2005. gadā viņš ir runājis par Grieķijas statistikas kvalitāti, bet auditā iespējas Eurostat tika ar politisko lēmumu uh, slēgtas. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd jums ir spēja padziļināti izvērtēt statistikas kvalitāti? Otrakārt, tad, kad eh, mēs no šīs komitejas devāmies uz Goldman Sachs 2009. Eh, vai 2010. gadā, viņi sacīja, ka tas, ko viņi darīja ar Grieķijas parādu, uh, ir tas pats, ko viņi darījuši ar citu dalību valstu parādiem, tā skaitā ļoti spēcīgu dalību valstu parādiem. Vai jūs varat apliecināt, ka jums ir spēja un neatkarība skatīt ne tikai Grieķijas gadījumus un Spānijas gadījumus, bet arī vareno e, lielvalstu darbību, ka tie arī saņem tādu pašu uzmanību no jūsu puses? Tālāk par makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūru esmu re referente šajā jautājumā šeit parlamentā, un man bažas ir tādas, ka makroekonomiskās bažas, eh, makroekonomiskās nelīdzsvarotības eh, procedūras neļauj izprast, kā darbojās eh, Eiropas Savienība un kā notiek reakcija uz vienotiem noteikumiem Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs e, bijām rezervēti attiecībā pret salīdzinošo rādītāju tabulu izveidi. Šobrīd e, šī sistēma ir izstrādāta salīdzināmam pa valstīm, e, un it kā ir pazuduši vēlme pēc salīdzinošiem tabulām. Vai jūs varat apliecināt, ka šādi blakus efekti un šī, šo sistēmu izmantošana ir pamatota, um, tad, kad mēs uh, atkārtot izvērtējam statistiku un uh, salīdzinošais tabulās iekļautos rādītājus. Un pēdējais, jūs runājāt par dalību valstu informēšanu attiecībā uz uh, arī nu, komisiju, kas ir šeit klāt. Tad, kad jūs iesakāt struktūrālo reformu īstenošanu un budžeta samazinājums attiecībā uz to, ka kaut kādas eh, joms ir, ir eh, jāpasargā no samazināšanas, piemēram, statistikas eh, datu ievākšanai, jo ja valsts iekšēnā samazinājumi tiek veikti arī attiecībā uz statistikas pārvaldēm, nu tad būs grūti ievākt informāciju. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Ļaujiet man chronoloģiski tad atbildēt uz tiem. Vai jums pietiekamas pilnvaras ir, lai novērstu to, kas nu, notika 2004. gadā, kad tas atkārtojas. Juridiski jā, politiski nē. Grieķijā ir absolūti skaidrs, ka mēs izmantojam visas tās pilnvaras, kas mums bija 2010. gadā augustā, tad, kad likumdošana, kas netika īstenot 2005. gadā, tad eh, tika slēgta. Šobrīd mums ir uh, iespējas eh, doties dalību valsti un teikt, lūdzu, atveriet mums jūsu durvis, mēs vēlamies ieskrīties jūsu eh, grāmatās atskaitēs. Eh, šobrīd es darbojos tikai tad, ja mums ir partneri, uzticami partneri mums uz vietas, kā tas ir bijis Grieķijā ar prezidentu, kurš pilnvar termiņš beidzās jūlijā. Kā jūs zināt, šobrīd viņš ir tiesas priekšā, viņi apsūdz, ka viņš ir nepareizs datu aprēķins veids. Mums ir nepieciešams partners, kuram mēs varam uzticēties, un vide dalība valstī, kas nav naidīga pret šādu statistikas ievākšanu. Ja mums ir situācija, ka netiek uzskatīts, ka neitrālā veidā var tikt apkopot statistika, nu tad mums rodas problēma, un to es Eurostat nevaru atrisināt. Mēs varam veikt tehnisko darbu, jā. Uh, Bet e, ņemot vērā, ka tad jāpastāv ir e, attiecīgai politiskai atmosfērai, kas ļauj mums strādāt. Goldman Sachs, jā, es biju klāt uzklausīšanā, e, kas notika šeit. Runa bija par mīmais darījumiem swaps Grieķijā un citās valstīs. Mēs esam atrisinājuši šīs problēmas kopā ar visām dalību valstīm, jo uh, Mums ir eh, vienota metode, kā mēs reģistrējam šos mīmaiņas darījumus, un tas ir eh, finanšu inženērijas rīks. Eh, mēs tad nekavējoties sazināmies ar visām dalību valstīm, vienojamies par procedūru, kādā veidā mēs to uzskaitam un iekļaujam atskaitēs. Bet, protams, mēs cenšamies sekot jaunām idejām, kas nāk no finanšu sektora. Par MIP Ļaujiet man nodalīt svarīgākos indikātors un pamatā esošo statistiku. MIP statistikas regulas mērķis, kas principā ir do, tāds dosie, pie kur strādāja jau iepriekšējais parlaments sasaukums, tad tika skatīti, e, var teikt, aizbergā e, virs ūdens esošā daļa e, šie svarīgākie rādītāji, kontrolējot augstāko līmeni, mēs netiešā veidā kontrolējām arī par tam pamatā esošos eh, stratē, eh, radītājus. Tāda loģika bija, bet mēs nevaram nodrošināt vienādus kvalitāti 250 statistikas eh, produktiem, kas ir mūsu produktu katalogs, varētu teikt. Mums ir tāda produkta kā, piemēram, akvakultūras statistika. Austeras, teikt, mērītas, teiksim tā. Uh, Un mums ir e, jāsegmentē, kurš kvalitātes līmenis ir atbilstošs. Šī, piemēram, šī statistiskā kategorijā mums nepieciešama visaugstākā kvalitāte, un to mēs tad kā dogmu uztveram. Bet tas tā nevienmēr ir. Attiecībā uz MIP svarīgākajiem indikatoriem būtu jābūt pilnīgā mūsu kontrolē. Kas attiec uz resursiem dalību valstu rīcībā? Tas eh, sasaucas ar to, ko es eh, pirms brīža sacīju. Arī nacionāla līmenī statistikas ir jāuztver, eh, statistika ir jāuztver kā investīcija joma. Tā tad būtu jā, jāatskait no stabilitātes un izaugsmas pakta ietekmes. Staņislavs Odzovs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Direktora kungs, eh, maksājuma bilants eh, jautājums. Šobrīd trilogā tas tiek skatīts, bet ne visi jautājumi ir atrisināti. Pirmkārt, statistika par eh, ārējiem tiešajām investīcijām attiecībā uz faktisko galu saņēmēju. Kā mums to saprast īsti? Es zinu, ka dažās dalību valstīs šāda veida dati šobrīd netiek apkopoti, un iespējams, ka ir nepieciešams e, veikt korekcijas attiecībā uz uzņēmumu reģistriem un šādu datu ievākšanu. Kāds būtu reāls laika grafiks šādām reformām? Kad dalību valstīm ir jāsāk ievākt šādi dati? Kas būtu galvenie šķēršļi? Jūsuprāt, šādu datu ievākšanai par ārējām tiešām investīcijām vai jebkādam citām ārējām investīcijām. Atkal tā tad uzsvars tiek likts uz faktisko gala saņēmēju. Tālāk mans otrs jautājums atšķirība starp transakcijām, kas saistīta ar ārvalstu investīcijām un tā sauktajām Greenfield investments un e, pārņemšanas e, darījumiem. Kur jūs redzat galvenos šķēršļus e, šāda nodalījuma veikšanā? Vai jūsuprāt, pilna šāda datu atklāšana varētu radīt jebkāda veida problēmas mazākām dalību valstīm, kur gadā šādas e, tiešās ārvalstu investīcijas ir daudz mazākā skaitā. Un citās dalību valstīs varbūt šādi iemesli dēļ nav pilna datu atklāšana. Paldies! Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Es domāju, ka attiecībā uz pirmo jautājumu Atbilde ir tāda, ka šobrīd mēs konsultējamies ar dalību valstīm attiecībā uz to, kā mēs ar eh, izmēģinājuma eh, projektiem varētu atrisināt jūs minēto problēmu. Un nostāja principā ir tāda, ka pilota pētījumā eh, mums vajadzētu nonākt tik tālu, ka 2018. gadā mēs eh, spētu uzrādīt jums eh, metodiski pareizu atbildi. Un šeit es vēlos eh, runāt par nodalījumu starp diviem jūsu minētajiem darījumu veidiem - Greenfield transakcijām. Startautiskā vidē tur vēl nepastāv tāda vienprātība Līdz ar to mums ar pilotu, jeb izmēģinājuma projektiem mums jāmēģina izpētīt to maksājuma bilants, kā jūs saprotat, eh, balstās uz eh, starptautiskā valūtas fonda standartiem. Eiropas Savienībā mums, protams, ir jābalsta savi uh, tehniskie standarti uz starptautisko sadarbību, kas nozīmē, ka mums ir jāvienojas starp visām dalību valstīm, it īpaši tām, kurām ir sarežģījumi veikt šos mērījums, bet mums jānonāk arī pie vienotās pieejas ar saviem partneriem Vašingtonā. Paldies, Filips Debakers. Paldies, eh, priekšsēdē, paldies Rādemaher kungam par jūsu ievadu runu Man ir eh, prātā divi temati, par kuriem vēlos runāt ar jums. Pirmkārt, jūs to jau pieminējāt eh, savos izteikumos un eh, atbildot uz jautājumiem, ka jūlijā komisija uzliks sankcijas Spānijai par datu manipulēšanu Valencijā kas ir daļa no jaunajām pilnvarām, kas komisijai pēc sešu eh, dokumentu paketes pieņemšanas, kas balstās uz jūsu veikto analīzi. Tā bija pirmā sankciju eh, piemērošana par eh, statistikas daktu manipulāciju. Kādi vēl instrumenti ir jūsu rīcībā, lai nodrošinātu to, ka ir skaidri nodalīta kļūda datu ievākšanā no krāpniecības. Otrakārt, kā jūs varat novilkt šo mm, līniju, veikt šo izvērtējumu? Un kuras valstis un reģionas jūs vēl eh, skatāt šai kontekstā, jo dziļāk mēs ejam taisa diskusijās, jo vairāk mēs saskaramies ar diskusijām par publiskām privātām partnerībām un veidu, kā eh, pagātnē pašvaldības eh, vai reģionu pašvaldības ir veikuši uzskaiti Un e, šobrīd tas tika skatīts nacionāla līmenī, bet e, paskaroties dziļāk, kā tās lietas strādā, tur varbūt situācija ir atšķirīga. Otrs jautājums varbūt nav gluži saistīts ar pirmo tematu, bet e, tomēr ar daudzām politiskām diskusijām, kas šobrīd ir dal dalību valstīs, respektīvi veselības aprūpē tērēto līdzekļu ietekmē. Ir ļoti liela atšķirība uh, Eh, tam, kā dažādās dalību valstīs šīs sistēmas darbojas, un atšķirās arī ievāktā, eh, ievākto datu veids, šo datu salīdzināmība varētu palīdzēt eh, veidot politiku dalību valstīs, respektīvi attiecībā uz to, kā šī, dati, kā šī, šī joma saņem finansējumu. Paldies vispirms par jūsu pirmo jautājumu Šobrīd mēs vēl neesam nodalījuši eh, apzinātu nepare, nepatiesu datu sniegšanu no krāpniecības, kas, protams, būtu jādara tikko mēs nonāksim tādā situācijā, kur mums šāds nodalījums ir jāveic. Bet procedūra, kuru mēs piemērojam Valencijas gadījumā, ietvēra arī palīdzību no Olaf, tātad pretkāpniecības dienestu. Statistikas jomā mēs īsti neesam uh, spējīgi veikt izmeklēšanas, mums nav tādu instrumentu. Ja mums ir šāds aizdomas, tad procedūra mm, tiek izmantot, nu tā ir pietiekami sarežģīta. Protams, ka mēs esam uh, lielā mērā atkarīti no revīzijas iestādēm dalību valstīs. Atkal Valencijas gadījumā un arī citos mēs saņemam informāciju no revīzijas pārskata. Tā tas bija arī Valencijas gadījumā. Tika veikts reģionālās uh, revīzijas darbs, un revīzijas iestāde bija kritizējusi vairāk kārt uh, šādu uh, uzvedību, un tas bija sākuma punkts. Tālāk mums bija cieša sadarbība ar Eiropas revīzijas palātu, kura ir laba sadarbība ar nacionālā līmeni, un tas, var teikt, ir mūsu uh, veids, eh, kā mēs cenšamies atrisināt šo problēmu. Respektīvi, sadarbojoties ar uh, revīzijas veicējiem un revīzijas un kontrolas iestādēm dalībvalstīs. Kas attiec uz veselības aprūpi un datu kvalitāti šajā jomā, nu šeit uh, varētu teikt, ka daudzos gadījumos par nepatiesu datu sniegšanu sākums tieši bija veselības aprūpe. Tā tas bija Grieķijā, tā tas bija arī Valencijā. Esam redzējuši arī citus gadījumus. Tā kā veselības aprūpas eh, nozare, acīm redzot, ir visvairāk pakļauta riskam, kas piesaista šāda veida problēmu risinājums, un to mēs apzināmies. Tāpēc mēs īpašu uzmanību pievēršam tad, kad dodamies uz dalību valstīm ar eh, saviem inspektoriem, Tātad pievēršam īpašu uzmanību un arī vēršam savus acis galvenokārt tieši uz veselības aprūpes sektoru. Paldies! Tātad padomes lēmums ar 18 miljonu eiro sodu piemērošanu ir bijis īpaši nozīmīgs. Atcīmēt, Svens Gīgolds tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Rādemakarkungs! esat sveicināti mūsu nelielajā, bet eh, nopietnējā komitejā vienu no maniem jautājumiem esmu jau uzdevusi iepriekš jums. 4.3. Eh, pēc parlamenta iniciatīvas eh, Eurostat tiek prasīts darīt vairāk, lai uh, sociālo un uh, soci, eh, solidāro ekonomiku padarīt caurskatāmāku. Vai jūs varat mums painformēt, ko jūs esat darījuši, lai šo sektoru labāk aptvertu no statistikas viedokļa un kā jūs plānojat īstenot eh, šo prasību? Otrakārt, mans iemīļotais temats uh, Eh, statistiku neaptveršanu attiecībā uz publiskumu, mm, eh, publisko un privāto partnerību. Eh, dēļ tā, ka ir ierobežot sešu dokumentu pakati. Ar interesi lasīju 10. februārī ziņoto par šo ēnu budžetu, tā skaitā attiecinot to uz publiskām privātām partnerībām, un jūs sakat, ka uh, Vācijā nav nekādu neatmaksāto saistību. Tas ir absolūti neticami, jo daudzās pašvaldības īpaši īsti nemaz nezin, cik ir šīs nesaktās saistības. Jebkurš, kurš orientē šajā jomā, labi apzinās, ka arī politiskiem lēmumu pieņēmējiem īsti nav skaidrs, kādus riskus viņi uzņemās. Un ja, mans jautājums ir jums tāds, eh, cik tālu jūs esat tikuši ar eh, savu uh, pasākumu piemērošana pret Vāciju, kas kārtējo reizi ir e, e, vērsusies pret to, lai šādi dati vispār tiktu apkopotu. Ja jau Vācijas dati nav ticami, tad e, kur, kāda un cik lielā mērā ticam citi dati šai jomā? Uh, ko jūs darat, lai mēs beidzot eh, saņemtu caurskatām informāciju par šiem eh, ēnu budžetiem. Nav jau nekāda jēga, ja mēs vienu caurumu aizveram un eh, tikmēr citur tiek radīts jauns. Paldies! Jā, paldies! Sākšu ar jūsu pirmo jautājumu. Jā, tik tiešām mūs lūdza veikt izmeklēšanu šajā jomā Tomēr es būšu atklāts. Sasniegties progress šobrīd lielā mērā aprobežojās eh, tieši ierobežotu resursu dēļ. Mēs nevarējām veikt tādu patiesu materiālu progresu, nopietnu progresu šajā jomā. Mēs apspriedām ar dalību valstīm atšķirīgas pieejas, uh, Bet resursu situācija dalību valstī šobrīd ir tik dramatiska, ka mēs pat nespējam nodrošināt, ka tiesiski pamatots uh, statistikas ievākšana notiek. Un mūsu produktu katalogs šobrīd saskarās ar lielu slodzi, spriedzi, uh, lai nodrošinātu šos uh, priekšlikums. Es saprotu, ka jūs šobrīd nespējat izpildīt juridiskās uh, saistības. Manuprāt, tas ir ļoti nopietni un iet daudz tālāk nekā jūs minējāt savā ievadu uzrunā. Man Eiropas statistikas programma arī šķiet tiesiski saistoša. Es nesaprotu, kāpēc parlamenta vēlmes nav juridiski e, saistoša, kamēr citu sacītais un prasītais ir. Nu, tas ir dramatiski, ko jūs sakat. Tas, ko es sacīju, ir tas, ka mēs esam. E, pētījuši iespēju sasniegt progresu šajā jautājumā. Viens no lielākajiem šķēršļiem ir tāds, ka mums ir nepieciešama pamata statistikas joms, uz kurām neatiecas likumdošana, detalizētā likumdošana, e, piemēram, izmantotā laika pētījums, kas dotu tādu pamatu šai informācijai, statistikas informācijai, kas nav daļa no statistikas e, tiesību aktiem. Tas notiek brīvprātīgi dalību valstīs. Uh, Un tāpat arī ar citām komponentēm, kas eh, nepastāv statistikā. Un mums mēs šobrīd apsvežamies ar dalību valstīm eh, par to, kā to atrisināt. Tā ir daļa no mūsu paketes 2016. gadam, daļa no mūsu sociālajiem pētījumiem par integrēto sociālo statistikas indikātoru regulas priekšlikumu, pie kuras mēs vēl strādājam. Jūs redzēsiet tādas komponents, kas risina šīs problēmas. Tā kā nav tā, ka mēs visu laiku esam sēdējuši maliņā, neesam strādājuši, bet mēs neesam vēl tik e, tālu, ka varētu jau uzrādīt jums rezultātus. Mēs joprojām esam izstrādes stadijā, varētu teikt. Tā kā būtu ļoti svarīgi saņemt no jums atbalstu, izmantot laika pētījumu, maisarniecības pētījumu jomā, kas ir daļa no st eh, sociālās statistikas regulējuma nākotnē. Kas attiec uz otru jūsu jautājumu, jā, tiešajā salīdzinājumā Vācijas PPP reģistrēšana, to, kā Vācijas iestādes mums informēja, ka visas uh, publiskās privātas partnerības ir aptvērtas. Tas gan nozīmē to, ka lielās PPP ir ietvertas, par kurām zin eh, federālo zemju un nacionālajā līmeņi, lai atrisinātu šo problēmu eh, pašvaldību līmenī. Tas, ko es minēju jau iepriekš, eh, Eiropas publiskā sektora grāmatvedības standarti ir nepieciešami, tos ir jāievieš. Tātad jūs sakat, ka Vācijas skaitļi nav patiesi, jo lielākā daļa no šiem PPP ir pašvaldības līmenī. Eh, kad jūs izmantosiet savus rīkus, lai panāktu atbilstošus eh, datus no Vācijas, tātad ja šie PPP nav ietverti, tad skaitlis nulle nav pareizs. Atbilde nē. Tas, ko es sacīju, ir uh, ka no Vācijas mēs saņēmām paziņojumu, kur sacīts, ka PPP ir pilnībā aptvērti. Tie PPP eh, valdības eh, statistikas paziņojumā. So, no... Tātad, ja. Tātad, tomēr, acīm redzot, pašvaldību līmenī kaut kas nav ietverts, saka priekšsēdētājs. Nu jā, un šis ir statistikā tāds kā caurums. Mums e, jāsako situācijas attīstībai. Toms Vandenkanderlains. Paldies! E, vēlos uzdot savu jautājumu nīderlandiešu valodā. Es arī gribu jautāt par publisko un privāto sadarbību. Beļģijā arī ir uh, diezgan uh, lielas šaubas par to, kā Eurostat attiecas pret PPP. Uh, Vai jūsuprāt Eurostat izmanto tie kriteriji, lai izslēgtu PPP no budžeta, ir pietiekami skaidri? Vai nav kaut kādas nesaskaņas starp statistiku un biznes, eh, tas ir uzņēmēja darbības praksi par eh, to, kā eh, šādas saistības tiek pakāpeniski norakstītas. Jautājums, vai Bēļģija ir vienīgā dalība valsts, kur ir PPP problēmas ar uh, Uh, statistikas noteikumiem, vai ir arī citās valstīs šāds problēmas? Paldies, atbildi. Es gribu paskaidrot vispirms, ka mūsu izmantotie noteikumi, lai uzskaitītu PPP dalību valstīs, ir uh, apstiprināti uh, šajā parlamentā. Tātad Tā ir Eiropas grāmatvedības sistēma, kas ir apstiprināta 2010. gadā. Un mēs šos noteikumus attiecinām uz visām dalību valstīm. Beļģijas gadījumā, tā ka ir ļoti uh, liels PPP blīvums un grūtības ir, eh, varētu teikt, nesamērīgi lieli. Bet pārāstie grāmatveidības eh, noteikumi uh, tiek izmantot visos gadījumos. Tātad, ja publiskā privātā partnerība ir izveidota tā, ka risku uzņemas valdības puse, un ja lēmumus uh, pieņem valdība, tad uh, tā tad uh, tiek uzskaitīta valdība. Mēs esam veltījuši daudz laika, lai skaidrotu uh, šos jautājumus. Eh, esam to darījuši vasaras laikā. Mums ir bijušas sarunas ar bēļu partneriem. Jāpatur prātā, ka mēs esam tikai otrais diskusiju līmenis, mēs neregulējam Eurostat, jo Nacionālā Bēģijas statistikas iestāde un Bēģijas banka ir šis pirmais līmenis, kas uztur eh, dialogu ar bēļu partneriem. Bet mēs esam tā kā otrajā plānā šajā struktūrā. Mēs uh, sadarbojamies ar EIB, lai in, labāk skaidrot mūsu principus un cerams, ka šīs investīcijas arī atmas, atmaksāsies un ka mūsu noteikumi un um, tiesiskie principi uh, tie būs labāk izprasti. Paldies tagad Nīna Džila. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos par jūsu stāstījumu. Es domāju, ka lēmumu pieņemšana balstoties uz faktiem mums palīdzētu labāk tikt galā ar dažādiem izaicinājumiem vissvarīgākais ir saulēcīgi saņemt informāciju. Ja mēs palūkojamies uz uh, bēgļu krīzi, kas ir ļoti aktuāla problēma šobrīd, uh, ir grūti arī šajā gadījumā saņemt precīzu informāciju. Jūs paši esat aprēķinājuši, ka aptuveni 750 tūkstoši migrantu ir iebraukuši Eiropā šogad, bet uh, diezgan uh, neskaidri ir kritēriji, jo runa ir par patvērumu meklētājiem. Tie ir apmēram 700 tūkstoši, bet ir arī daudz cilvēku, kur nepieprasa patvērumu un kas tomēr ir tādā vai citādā veidā iebraukuši. Ņemot vērā šo, to, cik politiski svarīgi, lai šie dati būtu pareizi, tad kādi kritēriji tiek izmantot, lai garantētu šo datu pareizību, jo dezinformācijas cena var būt diezgan augst, augsta. Cilvēki, teiksim, sāk balstot par ekstrēmām partijām bet apvienotās karalistu gadījumā tā, šiem datiem noteikti ir ietek, varētu būt ietekme uz referendumu iznākumu par dalību Eiropas Savienībā. Un jautājums, kā uh, arī um, dati ietekmē vidējām uh, tālākā termiņā uh, ekonomiku, darba tirgu, sociālās nodrošināšanas sistēmu dalību valstīs. Uh, cits jautājums. Tiek apgalvots, ka Eiropas statistikas dati tiek publicēti nepietiekam ņemot vērā reģionālās atšķirības. Piemēram, apvienotā karalistē ir lielas atšķirības sociāla-ekonomiskā ziņā starp Londonu un pārējo valsts daļu. Kā šo atšķirību varētu atspoguļot uh, Eurostat informācijā? Paldies! sākšu ar pirmo ļoti sarežģīto jautājumu. Kā mēs zinām, šie šis bēgļu jautājums pēdējo mēnešu laikā ļoti dinamiski attīstījās. Un to nebija iespējams prognozēt, uh, ņemot vērā to, ka mūsu mašinērija darbojas diezgan lēni. Attiecībā uz bēgļiem mēs varam piedāvāt uh, informāciju par, tī, par migrāciju, darba tirgus mobilitāti un arī Frontex un citu iestāžu savāktos datus un arī datus par patvērumu meklētājiem. Bet mēs nekad nespēsim piedāvāt aktuālāko informāciju, teiksim, par vakardienu, uh, ja mūsu rīcībā nebūs atbilstošas informācijas. Un pat tas, ka informācija tiek apkopot par ceturkšņiem, par trim mēnešiem, es domāju, ka jau šie dati diezgan labi atspoguļos situāciju. Tālāk par to, kāda ekonomiskā ietekme uz darba tirgu un citām jomām sagaidāma. Šeit mēs sadarbojamies ar kolēģiem DJ Home, Employment un uh, es gribu šeit nošķirt faktus un statistikas datus un no vienas puses un otras puses modeļus, kas tiek izmantot, lai uh, Uh, izrēķināt politisko ietekmi. Tā kā šeit ir citi komisijas dienesti, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas par reģionālām atšķirībām domājot. Mēs cieši sadarbojamies ar reģionālās attīstības ģenerālu direktorātu. Nezinu, vai esat iepazinusies ar mūsu uh, reģionālo gada grāmatu un esat apskatījis mūsu interneta vietni runājot it īpaši par darba tirgu un saistītiem jautājumiem, mēs esam pavirzījušies uz priekšu jau diezgan tālu, bet tagad mēs vēlamies pātrināt sociālo aspektu atspoguļojumu un arī eh, geogrāfiskā geogrāfisko sadalījumu attiecībā uz šiem pieejamiem datiem. Pie tā mēs šobrīd strādājam runājot par uh, sociāliem un makroekonomiskiem aspektiem un to atspogļojumu. Paldies, Brians Heis. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos kolēģiem no Eirostata par to, ka viņi ir pie mums atnākušies. Zinu, ka šis darbs ir uh, grūts un sarežģīts un uh, Tāpat ļoti būtiski ir, lai statistikas dati būtu neatkarīgi un uzticami. Runājot par uh, kolēģu vērtēto uzraudzību vai izvērtējumu. Arī īrijā tāda notiek, tiek sagatavotas daudzas rekomendācijas. Jautājums, vai jūs sekojat tam, kā šīs rekomendācijas tiek uh, īstenotas? Uh, jo katrā gadījumā, ja ir atšķirība starp attiecībā uz Eiropas standartiem, ja ir kaut kāda uzlabojuma iespējama, tas viss ir būtiski. Otrakārt, vai jums ir skaidrs uh, saraksts attiecībā uz atšķirībām? Uh, Eiropas uh, statistikas informācijai un um, aprēķinu metodēm un dalību valstīs izmantotajām metodēm. Runājot par iedzīvotāju skaita attīstības tendencēm, pastāv atšķirības starp Eirostatu un dalību valstu metodiku. Vai uh, jums ir zināmas šīs atšķirības? Tātad Tāpat jautājums arī par uh, produkcijas ražošanu, un ja nav zināms, kas tiek saražots, tad arī ir grūti izvērtēt ekonomikas attīstības tendences. Un vēl viens jautājums, vai mums ir kopīga definīcija attiecībā uz ēnu ekonomiku un uh, saistīties standarti? Vai ir kopīga definīcija 28 dalību valstīs, jo e, šī ēnu ekonomikas problēma pastāv, kā to ap, aprēķināt, kāds ir īpatsvars uh, e, IKP un uh, kā to atspoguļot Eiropas statistikā. Paldies! Paldies! Ar ar uh, šo kolēģu veikto izvērtējumu un 26 rekomendācijām īrijai. Jā, mēs sekosim, kā šīs rekomendācijas tiek īstenots, to darām mēs Eirostat. Procedūra būs tāda. Nākamgad mēs uh, sagatavosim ziņojumu Eiropas statistikas sistēmai, un tad šis ziņojums, pārskat ziņojums, tiks nosūtīts jums un padomēji komisijai, un, protams, ir dažāda veida ieteikumi. Ir tādi, kas ir būtiski, tā, būtiskāki, kas ir mazāk būtiski ieteikumu attiecībā uz tiesiskajām saistībām, teiksim, īstenot regulu 223, nu, šiem ieteikumiem mēs sekosim daudz stingrāk to, to īstenošanai un citiem ieteikumiem, nu, teiksim, kā uzlabot kvalitāti, nu, šeit pieeja varbūt nedaudz atšķirīga. Tātad mēs arī nošķiram minimālos uh, statistikas standarts, kas ir noteikti likumā, un uh, parauga praksi. Tās ir uh, vadlīnijas ieteikumi. Minimālie standarti, uh, protams, uh, tiek sekots tam, kā tie tiek īstenoti. Tālāk par iedzīvotāju skaita attīstības tendencēm. Jā, šeit ir atšķirības starp Eiropas standartiem un um, Irijas standartiem. Mēs strādājam pie šā jautājuma un esam paredzējuši attiecībā uz iedzīvotāju skaita prognozēm. Tās um, nākotnē varētu tikt veiktas katru gadu kā tas ir arī attiecībā uz citiem statistikas datiem. Mēs vienojamies par kopīgiem standartiem un vadlīnijām, lai pārvarētu eksistējošo dilēmu. Bet tas arī e, varētu nozīmēt, ka lēmums netiks pieņemts vienbalsīgi un ka īrija joprojām varēs izmantot, īrija vēlēsies izmantot citu metodi un tad mēs pieņemsim standartus ar vairākuma dalību valstu atbalstu. Tālāk par ēnu ekonomiku. Šo jautājumu es dzirdu regulāri. Un varbūt es atkārtošu to, ko teicu pagājušreiz, mēs varam pētīt šo jautājumu Eh, tas ir saistīts eh, arī ar nelegālu darbību, un tie ir tādi robežu gadījumi, teiksim, darījums, ko var izmērīt, un tad ir citi darījumi, kurus mēs varā, nevaram izmērīt objektīvi, bet varam tā aprēķināt un uh, dalību valstīs pagājušajā gadā tika izmantot standarta metodika attiecībā uz uh, kopējo nacionālo ieņēmumu, un tas izraisīja tādus protestus pagājušajā gadā. Šie gūtie rezultāti, jo šie jaunie standarti pat uh, tika izmantoti šajā kopīgā pieejā. Paldies! Barzānī. Paldies, priek, priekšsēdētāji ģenerāla direktora kungs. Es gribētu runāt par diviem konkrētiem jautājumiem Viens no tiem attiecas uz eh, darba statistiku. Man dažkārt ir grūti skaidrot saviem vēlētājiem Ungārijā to, kā dažā, daudzās darba stundas un mēneši nedēļas tiek rēķināti. Un, uh, Eh, kā tas tiek skatīts nodarbinātības ziņā. Es zinu, ka ir šie tehniskie standarti, bet tie ir tik um, neskaidri, kā es uh, šobrīd eh, runā atsaucos uz nulles stundas līgumiem, ka cilvēku nevar uzskatīt par nodarbināt, lai gan viņš tāds it kā būtu. Vai arī šeit. Otrais attiec uz to, ka manas valsts nacionālā statistikas pārvalde ir uh, atteikusies gatavot statistiku par nabadzību. Tas nozīmē, ka Ungārijas sabiedrība nespēja saņemt uh, informāciju par nabadzības uh, līmeni. Savukārt valdības piedāvātie uh, publiskie līgumi nodrošina ienākumu ap 150 eiro mēnesī. Kā jūs domājat, eh, šo visu mašinēriju varētu atspoguļot? Paldies pirmkārt par darba statistiku runājot. Es par to dzirdēju jau tad, kad strādāju Vācu statistikas pārvaldē. Definējumi ir visai tāli no ikdienas eh, priekšstatiem, diemžēl. Tie ir starptautiskie ILO standarti, starp ko ir pieņēmusi darba, starptautiskā darba organizācija. Standarti, kas ir pieņemti starptautiskā līmenī. Tomēr mēs daudz strādājam pie tā, lai pievienotu informācijas detaļas, kuras pēc tam dotu iespēju tuvināt statistiski pieņemto standartu un ikdienas priekšstatu par šo jautājumu. Tad, kad tika ieviesti, piemēram, eiro, es atceros, mana sieva teica, bet, eh, kad mani mēri, mērījumi ir pilnīgi absurdi, jo es eh, zinu no saviem pirkumiem, ka inflācija ir daudz augstāka. Es varētu palīdzēt labāk skaidrot to, kā izmantot mūsu papildu informāciju. Piemēram, pirms pāris nedēļām pirmo reizi mēs publicējām dažādu darba tirgus ieplūdes izplūdes kategorijas - nodarbinātie, bezdarbnieki, darba meklētāji, tie, kur darbu nemeklē. Un tas palīdz skaidrot uh, struktūrāls uh, izmaiņas laikā. Bet es piedāvāju mūsu dienestus papildus. Mūsu produktiem ir arī mūsu pakalpojumi. Otrkārt, par nabadzības līmeni runājot, tas ir sarežģīts jautājums, kas ir atkarīgs no relatīvās nabadzības un kas ir atkarīgi no ienākuma sadalījumā un, un, un tālāk to var virz, skatīt kā citas nabadzības formas, bet šeit mēs līdz ar dalību valstīm, ieskaitot Ungāriju, esam iecerējuši veidot salīdzinošu uh, turības, ienākuma un patēriņa rādītāju sistēmu, tādā veidā, lai mūsu zināšanas par pilnapjomu nevienlīdzībām e, kļūtu labākas. Un tā ir viena no mūsu turpmāko gadu prioritātēm. Paldies! Nākošais runātājs Marko Valli. Paldies priekšsēdētājiem! No manas puses samērā tieši jautājums, kā jūs zināsit? ar eh, statistikas rezultātiem Eiropā un katrā valstī mēs varam eh, deducēt eh, jautājumus par monetāro, fiskālo, cita veida politiku, jo tad, kad Eh, cilvēki konstatē vairāk pozitīvo lietu salīdzinājumā ar negatīvo, šķiet, ka eh, politika darbojas. Grib, es gribētu zināt, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz šādu statistiku, jo mēs esam iekļāvuši statistikā pagrīdes ekonomiku, uh, ar šiem aprēķiniem sešus gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, vec savu citu rindu rādītāju, lai definētu inflācijas līmenī. Un vai balstoties uz statistiku var eh, iz, izdarīt secinājumus derīgus par fiskālo uh, politiku. Eh, par statistis, statistikas dopingu runājot, mēs esam antidopīga aģentūra, tā ir mūsu loma, bet vienmēr. Izmantojot statistiku lēmumu pieņemšanai, tad ir eh, Eh, tas, ko mēs devējam par Gudhārta likumu pēc viena britu ekonomista, līdz ko jūs izmantojat kādu rādītāju lēmumu pieņemšanai, tas mitējas būtu par pareizu rādi, labrādītāju. Un šeit mums ir jādomā par to, kā mēs varam stiprināt mūsu lēmumu un institūciju izturību. Un es vēlos jūs pārliecināt, ka Eiropas statistiskās institūcijas ir visrobustākās. Likumdevējs mums ir palīdzējis tādas izveidot. Uh, Uzti, eh, uzticēšanās ir tas, ko mēs darām Eiropas statistikas sākumā un beigās. Paldies Ivānam Malēdiči, nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētājs, veicam jūs, uh, eh, Fahard Kungs. Jūs runājāt par statistikas kvali, uh, kvalitāti un ticamību, bet es vēlreiz gribētu at, apstiprināt procedūru. Jūs sacījāt, ka ja jums ir aizdomas par to, ka nacionālie dati nav atbilstoši, jūs varat lūgt Olafam un eh, attiecīgai audita organizācijai veikt izmeklēšanu. Tad, kad jūs uzdodat, vai ir skaidri norādīts, eh, ko, par ko ziņot un ko auditēt, vai jūs saņemat audita atskaiti, vai uh, atkal tas notiek nacionālā līmenī. Piemēram, tiek nosūtīts uh, ziņojums uh, valsts pilvarniekam vai uh, prokuroram. Tālāk. Uh, Par datiem attiecībā ar ECB zinu, ka jums ir sadarbības nolīgums, bet praksē e, paliek iespējas, ka ECB un Eirostats uzdod ļoti līdzīgus datus no nacionālām lēmējiestādēm. Vai jūs esat eh, plānojuši veidot dialogu ar ECB un noturēt ekspertu konsultācijas, lai varētu harmonizēt atskaites prasības nacionālajām struktūrām un centrālajām bankām, lai varētu samazināt šo atskaitu nastu? Un Vēl viens jautājums attiecas uz vienu no dosie, kas ir iestrēdzis padomē. Mums bija pirmais lasījums Eiropas parlamentā pār priekšlikumu regulai attiecībā uz statistikas kvalitāti makroekonomiskā disbalans procedūrai. Vai jums ir informācija par to, kurā etapā ir šis dosie? Paldies! Domāju, ka varu atbildēt samērā ātri par, par procedūrām ar nacionālajām audit lēmēju iestādēm. Lai paskaidrotu Spānijas gadījumu, ehm, mēs ehm, saņēmām Mēs sākām sīkāk skatīt vienu no Valencijas atskaitēm un pēc tam kopā ar Nacionālo uh, lēmēju iestādi skatījām šo ziņojumu, meklējām problēmu, eh, kā mēs varam gūt labāku ieskaitu, ieskatu šajos faktos, bet ar nacionālās iestādes atbalstu. Līdz ar to tas nav kaut kas, kas ir iekļauts juridiskos uh, Eh, priekšrakstos tā ir daļa no mūsu iekšējām procedūrām. Mēs izlēmām izmantot šādu veidu intensīvu sadarbību ar nacionālo lēmē iestādi, bet tas nav aprakstīts eh, deleģētā aktā vai citu likumdošanā. Tālāks par sadarbību ar ECB runājot. Eh, Izteikšos šādi. Ir zīv, savām daļa ar statistikas likumdošanas sakī ap 200 juridisku aktu, par ko ir vienojušies padomu parlaments, un visi no tiem ir veidoti tādējādi, ka dalībvalstīm ir jāsniedz statistika Eiropas Savienībai. Šobrīd dalībvalstis lemj par to, kas ko dara dalībvalstī, to bez dēvēm par subsidiaritāti. Atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka maksām bilants aprēķina valsts banka, citas, eh, ka to veicina eh, statistikas pārvalde Eh, tas nav mūsu lēmums, taču jāuzsver tas, ka sākuma punkts ir Eiropas Savienības likumdošana, un Eiropas Savienības likumdošana nenozīmē darba dubultošanos. Mēs Eirostats uznorādām, ka viens statistikas pilārs ir Eiropas Savienības likumdošana, konkrēti 338. pants. Tomēr dalībvalstu līmenī ir centrālās bankas, kuras pēc tam pēc valsts ieskatiem ir atbildīgas par šo jautājumu. Tālāk par MIP. Kind of... Šis ir eh, dos dosjē, e, kuru mēs vēl nesam e, e, paspējuši atrisināt iepriekš skaidroto problēmu, konkrēti, kad valsts banka ir atbild par nacionālo rādītāju aprēķinu. Ierastā kārtībā mēs teiktu, Eirostats kontrolē pareizību, bet tad ir nesaskaņas ar ECB, jo ECB apgalvo, nē, pat jā. Ja lēmums ir pieņemts valsts līmenī, mēs ECB uzsveram e, e, Nacionālās bankas neatkarību. Un šeit spēlē ienāk um, e, Eirostats. Tādā veidā ir radies, e, radusies tas, ko mēs devējam e, audita plaisa, un mēs gribētu šo jautājumu atrisināt starp PCB un Eirostarts. Paldies! Turpina priekšsēdētājs, un tagad jautājumu uzdošu es. Pirms eh, jūs beidzat ar komisiju atrisināt atlikušos jautājumus, kā jūs zināt. Uh, parlamentā mēs esam gatavi pieņemt komisijas nostāju, bet eh, arī būs, būtu jāpieņem citi risinājumi mūsu tekstā, vai arī eh, viss jautājums tiktu bloķēt. Līdz ar to šis ir vairāk kaicinājums nekā jautājums. No tiem pirmais. Par MIP jūs runājāt vairāk kārtīgi iespējamos principus vai ris, risinājumu panākšanai, un es gribētu zināt, vai jūs esat saņēmuši kādu feedbacku šajā sakarā par Um, šajos uh, savstarpējas uzticēšanas laikos un varētu būt uh, kāda potenciāla virzība padomē šajā sakarā. Un visbeidzot, es zinu, tas ir plašs temats makroekonomiskā perspektīvā un stabilitātes perspektīvā. Mēs saskaramies ar faktu, ka dažkārt struktūrāla līdzsvara izsvēršana ir visai grūti definējami. Es zinu, ka galvenokārt tas ir ekonomiskās politikas jautājums, bet arī šeit ir statistikas implikācijas. Un vai no metodiskā viedokļa, vai tīri no ekonomiskās politikas viedokļa, mēs varētu runāt par nopietnu diskusiju šiem jautājumam, lai mēģinātu identificēt tos objektīvos veidus, kā ir izvērtē tik svarīgus indikatorus Eiropas likumdošanā. Your... Paldies, es pieņemu jūsu sacīto par HICP, tur mēs piekrītam, ka tas nav tik svarīgs jautājums, lai eh, nevarētu pārvarēt šos atlikušos milimetrus, kas attiec uz MIP. Esam uh, saņēmuši tādu pozitīvu iespaidu no Frankfurtes, ka tas varētu palīdzēt atrasināt viņu problēmas. Runājam ar e, nākošo Nīderlandes prezidentūru, kas e, to ir uztvērusi kā mājas darbu un sāks apsvērt to. Redzēsim. Lielākā problēma, manuprāt, e, bija vairāk vai mazāk šis konflikts starp banku neatkarību un statistikas neatkarību, un es ļoti ceru, ka mēs varēsim atrast tādu risinājumu, kas der visiem. Kas attiec uz struktūrālo deficītu? Protams, ka pēc tam, kad apspriedām to iepriekšējā reizē jau šeit, mēs esam nopietni iepazinušies ar to izmeklēšanu. Mēs sapratām, ka mums skaidrs ar to vajadzētu darīt. Uh, jo ir divas e, komponentes, kas parasti nepiedara pie mūsu darba. Mums būtu jāizmanto pirmkārt ekonometrisks modelis, un otrkārt būtu jāizvēlas vienu no gadījumiem. Un abi lika mums secināt, ka labāk šīs lietas uh, e, uh, e, DJK finansēt, un tas nav mums jādara. Priekšsarētais, paldies! Manuprāt, mēs uh, Labi, esam noslēguši reformas vairāk iemeslu dēļ. Tagad mums ir izveidots šis struktūrālās e, dialogs. Kolēģi jau konstatē, ka tas ir ļoti noderīgi. Ar nepacietību gaidīsim arī nākamo dialogu kārtu. Un arī normatīvajā darbā mēs, protams, sadarbosimies. Un jūs savukārt gādāsiet mums uzticam statistiku. Paldies! Uh, we... Piecu minūšu pārtraukums, un tad turpināsim ar balsošanu. Ja kolēģis, uh, let's start. Godātie kolēģi, sāksim balsošanu. Jā, kā jūs zināms, darba kārtība apstiprināja šorīt. Balsojums par ECB ziņojumu ir atlikts. ECB gada pārskatu. Tāpēc mēs balsosim tikai par Werner Langen ziņojumu par igadējo ziņojumu par ES konkurences politiku. Veicam pārbaudi balsošanas iekārtām. Sākam balsot. Diviem kolēģiem vēl jābalso, vēl vienam. Jā, beidzam balsot. Plus viens liberāļiem vēl. Viņa balsošanas kārtīte vēl ir ceļā šurp. Mums tad cik vēl liberāļi šeit? Varbūt ir par daudz jau šobrīd. Pieci, ieskaitot jūs, skaidrs. This is not, uh, I mean, any, any uh, malicious end, was just... Uh, ne, ne, es, es neko negribēju sliktu teikt, es vienkārši vēlējos pārbaudīt uh, skaitu. Sākam balsot. Werner Langen ziņojums. 42. Ziņa, grozījums, kurš par? Pret. Noraidīts. 43. par? Pret. Pieņemts. Imko 20 par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss A. Pirms tam man jābalso par uh, oriģinālu tekstu otrajam punktam, kurš par, pret, pieņemts. Kompromiss A divās daļās, pirmā daļa, kurš par, par pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, pieņemts Pārbaudām otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balss pārsvaru. Tā bija otrā daļa. Tad 48. pār. Pret. Noraidīts 49 pār pret, noraidīts, kompromiss B, par, pret, pieņemts, kompromiss C, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturus, pieņemts, otrā daļa par, pret, pieņemts, 167. Vai varam balsot blokā? Tad balsojam par šo par, pret, atturas, noraidīts. 168. par, pret, atturas, FDD es neredzu. Un pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, jo vēl viens mīnus jāsumē klāt, līdz ar to ir vie, vienāds sadalījums un tad ir noraidīts grozījums. 169, kurš par? Pret? Atkal tas pats jāpārdauda elektroniski. Beidzam balsot. Tieši tas pats. 170. par, pret, atturas. Manuprāt, noraidīts, bet uh, eh, var prasīt pārbaudīt. 171. Okay. Man liekas, ka noraidīts. Mm. 171. par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. Jā, nu vilšanās, protams. D kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts.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 Pārbaudam elektroniski 83. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad esat saņēmuši balsošanas kārtību. Skaidrs. 84. par, pret, atturas. Manuprāt, liberāļi balsoja savādāk. Labi, pārbaudām. Sākam balsot. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 84. Labi, 85. pār, pret, atturas pieņemts, 86 pār. Astoņdesmit sestais par, pret atturas pieņemts, astoņdesmit septiņi par, pret pārbaudām astoņdesmit septīto, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. par. Pret. Pārbaudam 88. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 90. par. Pret atturas pieņemts. Imko 10. Vēlties pārbaudīt iepriekšējo, pārbaudam 90. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. Imko 10 divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts Noraidīts, manuprāt, bet pārbaudam elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 15 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 19 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 16 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 18 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 22 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 23 par, pret, atturas, pieņemts. Imko 25 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss F par, pret, atturas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 atturas pieņemts, simtais grozījums par, pret, atturas pieņemts, simt pirmais par, pret, atturas noraidīts, sākotnēs teksts par, pret, atturas pieņemts, inta divi par, pret, atturas pieņemts, simt otrais par, pret, pār, pārbaudām simt otro, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. par pret atturas. Noraidīts. Kompromiss G divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss H, kurš par pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas pieņemts noraidīts 113 pār pret atturas pieņemts, kompromiss I par pret atturas pieņemts, 119 pār pret atturas pieņemts, 120 pār pret atturas noraidīts, 121 pār pret atturas pieņemts, kompromiss J par pret Manā balsošanas sarakstā nav labi, 21. daļā par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret. Pirmajā daļā ir pārbaudīt Google dominējušo tirgus stāvokli, un otrā daļā ir bez šiem vārdiem ar šiem vārdiem. Pirmā daļa bija bez šiem vārdiem, otrā daļa ar šiem vārdiem. Tātad pirmo daļu jau mēs nobalsojām. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts, bet pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 130. par, pret, atturas pieņemts, 132. par, pret, atturas. Manuprāt, pieņemts, bet eh, celiet lūdzu rokas, lai es saprotu koordinātoru, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 134. kurš par, pret, atturas pieņemts. 135. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 136. par, pret, Noraidīts, manuprāt, bet pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137 par, pret, atturas, noraidīts. 138 par, pret, atturas atturas. Pārbaudām 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139 par, pret, atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 141 par, pret, atturas, noraidīts. 142 par, pret, atturas, pieņemts. 143 par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss K par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss L par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss M divās daļās. Pirmā daļa man jānolas, bez vārdiem izolētos attālos reģionos un salās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 155 par, pret, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 156 par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts. Oriģināla teksts par, pret, atturas, pieņemts, 157 pār, pret, atturas pieņemts, 158 pār, pret, atturas noraidīts, 159 pār, pret, atturas pieņemts, 160 pār, pret, atturas pieņemts, 161 pār, pret, atturas pieņemts, 162 pār, pret, atturas pieņemts pieņemts, 163 par pret atturas pārbaudām 163. sākam balsot. Beidza balsot. Noraidīts. Ar viens balss pārsvaru. 164. par pret atturas Pārbaudām elektroniski 164. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beid, eh, pieņemts 166 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss N pār pret atturas pieņemts. 176 pār pret eh, noraidīts.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 Beidzam balsot. Pieņemts. 187 par. Pret. Pārbaudām 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss P. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 190. par pret atturas noraidīts, 192 pār pret atturas noraidīts, 193 pār pret atturas noraidīts, 194 par pret atturas noraidīts, kompromiss Q divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas Pārbaudām pirmo daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Labi, sākam vēlreiz balsot. Kļūda bija acīm redzot. Manuprāt, tur bija skaidri pieņemts priekšsēdētājs. Vēl trim cilvēkiem jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? Pret? Atturas? Es neredzu vispār rokas paceltās. Vēlreiz pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 204 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss R divās daļās, pirmā daļā, kurš par, pret, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 206 par, pret, atturas, neredzu liberāļus balsojumu. Un tad jums jāceļ rokas un pārbaudām 206. Beidzam balsot pieņemts. 208. par, pret, atturas, noraidīts. 210 par, pret, atturas, pārbaudām 210. sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts ar viens balss pārsvaru. 212 par, pret, atturas, pārbaudām vēlreiz, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 214 par, pret, atturas, pārbaudām. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss S par, pret, atturas, pieņemts. 225 par, pret, atturas, pieņemts. 226 par, pret, atturas, noraidīts. 227 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss T trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, trešā daļa. Abi pārbaudam otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Jums taisnība noraidīts. Neizšķirts balsojumā. Trešā daļa. Kurš par? I think it's a right of colleagues not to vote. I mean, I... So. Trešā daļa tātad par. Pret. Atturas. Pārbaudam trešo daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 238. 207. pirms tam par, pret, atturas, pieņemts. 238. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss U vairākās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Trešā daļa. Nezinu, kāpēc šeit rakstīs pirmā. Lai nu kā trešā daļa. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Ceturtā daļa pār. Pret atturas pieņemts. Piektā daļa par pret pieņemts. Sestā daļa par pret pieņemts. Septītā daļa par pret atturas pieņemts. 251 par pret atturas pieņemts, 252 par pret, atturas pieņemts, 253 par, pret, atturas pieņemts, 254 par, pret, atturas pieņemts, pārbaudām 254. sākam balsot. noraidīts nepareiz izskaitīja ETP. Kompromiss V ar mutisku grozījumu. Vispirms par mutisko grozījumu. Aizstāt restrikt ar prohibit. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam elektroniski. What? What is? I follow you, Elisa. Vote well, is closed. Is... Beidzām balsot noraidīts. Tagad um, balsojam par kompromisu bez motiskā grozījuma pieņēmts. 262. Eh, eh, par pret atturas atturus pieņem 263 par pret. Pārbaudīsim 263, balsēm elektroniski. Bautis klop. Beidzam balsot. Pieņemts. P kompromiss ar mutisku grozījumu. Es atvainojos dubult V kompromiss ar mutisku grozījumu, ko iesnieguši zaļie. Vispirms mutiskais grozījums, kas par? Man nav jālas, tas ir uzrakstīts. Jā, tātad kas par? Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromiss ar mutisko grozījumu pārpret atturas pieņemts. 271. par pret atturas pieņemts, 272. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Izskatījās, ka pieņems, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot, pieņemts. 274 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojot. Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot 20. Pieņemts 275 par pret atturas noraidīts. X kompromiss par pret atturas pieņemts. 280 par pret atturas pieņemts. Inta 1 Balsosim blokā par inta grozījumiem, nē? Atvainojiet, tātad pa vienam tomēr. Inta 1 par pret atturas pieņems, Inta 5 par pret atturas pieņems, Inta 6 par pret atturas pieņemts, cinta 7 par pret atturas pieņemts, cinta 8 par pret atturas pieņemts, inta 9 par pret atturas pieņemts, inta 10 par pret atturas pieņemts, inta 11 par pret atturas pieņemts, kompromiss Y par pret atturas pieņemts, 96. grozījums, 6. grozījums par pret atturas pie, noraidīts. 97. par pret atturas. Neredzu, ka jūs šķiet jūs neceļat rokas. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 98 par pret atturs noraidīts. 99 par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 99. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balsu skaits par un pret. 165. dalīts balsojums pirmā daļa par, pret atturas pieņemt, otrā daļa par, pret Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par otro daļu. Noraidīta. 281 par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru. 282. Otrais pār pret. Atturas noraidīts. Varbūt balsosim blokā tagad pa, no 208. No 283. līdz 286. Kas par? Pret Pārbaudīsim, balsojam. Elektroniski izskatījās, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemti visi šie grozījumi. 287. Par. Pret. Atturas noraidīts. Oriģināla teksts par pretaturas pieņēmts 288 par pret. Nu, pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts ar vienas balsts pārsvaru Z kompromiss par pret atturas pieņems, kompromiss AA par AA par pret atturas pieņems, 299 par pret pārbaudīsim, balsojam elektroniski, 299. Beidzam balsot. Noraidīts. 300. par pret atturas. Noraidīts. Orģināla teksts par pret atturas pieņemts. 301. par pret atturas pieņemts. 302. par pret atturas. Noraidīts. 303. 304. par pret atturas atturas pieņemti. Pārbaudīsim rezultātu balsēm elektroniski. Beidzam balsot, jā, pieņemti. 305 par pret atturas noraidīts. 306 par pret atturas noraidīts, 307 par pret atturas pieņēmts, ievilkums pirmais uh, pieņemts, pirmais grozījums par pret atturas pieņēmts, oriģināls uh, par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret Pārbaudīsim balsēm elektroniski par otro grozījumu. Beidzam balsot, noraidīts.